Paldies! 14 minūtes 52 sekundes ļoti precīzi jūs uzstājāties. Tas ir piemērs mums visiem. Tagad vārds Prēdes kungam. Lūdzu, sekojiet piemēram. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kandidāta kungs. Pirmkārt, apsveic sakarā ar jūsu izvirzīšanu. Šim amatam domāju, ka nav nekāda šauba attiecībā uz jūsu kompetencēm un Eiropas apņēmību. Jūs jau pirms pieciem gadiem izgājāt šādas uzklausīšanas krustugunīm, un tagad gribētu atgādināt to, ka pagājušajā nedēļā tikšanās laikā jūs sacīja, ka iepriekšējais komisāra amats jūs ir pieradinājis ķerties pie lietām kā buldozeram ceru, ka šī izlēmība turpināsies. Man ir viens jautājums eh, saistībā ar jūsu misijas vēstuli. Vai jūs eh, jūtaties vairāk kā kaimiņa attiecība vai paplašināšanās komisārs? Tā ir man jautājuma būtība. Paldies! Beides, beides, ikam. Abi. Abas atbildes. Es atbildu to ļoti ātri un skaidri, jūs varat uzdot nākošo jautājumu. Abas jomas. Esmu apmierināts ar atbildi. <laughs> no, savā. C'est beau, c'est suffisamment clair. Bet viss ir pietiekami skaidrs. Paldies. Howitt. Tagad Howitt kungs. You fought hard to get the word enlargement into your title, but... Uh, komisār, Ja parlaments piedāvātu svītrot vārdu sarunas no jūsu amata apraksta blakus paplašināšanām, vai jūs atbalstītu šādas izmaiņas? Mana grupa neapsveic Junker kunga paziņojumu. Tomēr, ja nav eh, turpmāk tu, paplašināšanās piecu gadu laikā, tad kādas kritērijas jūs noteiksit eh, paplašināšanās eh, darbībām jūsu termiņu laikā? Vai mums būtu jāuzskata, ka e, paplašināšanās turpināsies, e, kā tā tiek uztverta Briselē, un attiecībā uz stāvēšanu rindā, cik ilgi jūs esat gatavs stāvēt rindā, un cik ilgam laikam vajag, lai jūs atmestu tā roku, pagrieztos un ietu prom no šīs rindas. First, uh, question, um... Par pirmo jautājumu Domāju, ka nav pretrunu. Par mums ir jākoncentrējās uz paplašināšanās sarunām, ieskaitot vārdu sarunas, un kā jau es sacīju ievadvārdā, galvenais ir kvalitāte un nevis ātrums. Es daudz esmu apguvis savā iepriekšējā komisārā matā, un mūsu apusējās interesēs ir tas, lai būtu labi sagatavotas dalībvalstis kopīgā saimē, kas ir gatavas izmantot un piemērot visas iespējas, kas tiek piedāvātas struktūra fondus, ņemt vērās standārtus, noteikumus, un tāpēc, manuprāt, ir pilnīgi pamatoti, lai būtu pamatīgas, dziļas, izsvērtas sarunas ar partneriem ar labi sagatavotu paplašināšanos un iestāšanos nākotnē. Pie šiem jautājumiem es turpināšu strādāt, tie ir jārisina, taiskaitā arī mūsu pašu dalībvalstīs jautājums nav tikai par to, ka notiek sarunas ar partneriem par eh, paplašanāšanos nākotnē, bet arī par to, lai mēs pārliecinātu dalību valstu iedzīvotājus par to, ka nākotnes paplašināšanās dos labumu arī viņiem, izaugsmai, darba vietai, taiskaitā viņu dalībvalstīs, jo, kad mēs skatāmies, kas ir jaunie tirgi Eiropas Savienībā, tā ir Eiropas austrumu daļa un ir pamatot tāpēc investēt. Tāpat arī varat būt droši, ka esmu gana pacietīgs un neesmu cilvēks, kas strādā tikai biroju stundās no 8 līdz 5, bet esmu gatavs arī strādāt eh, pārējā laikā un pat eh, brīvdienās. Paldies! Howard? No, that's what, yeah. Thanks. Thank you for what you Ms. said about the change. only half a minute to answer Th to that. Thank you for what you said about having no contradiction if there was. Jūs sacījāt, ka nav eh, pretrunu, ja būtu šādas izmaiņas. Uh, jūs darba aprakstā un vārds sarunas tikt izņemtas. Bet, kad jūs sacījāt, kvalitāte ir svarīgāka par ātrumu, vai jūs esat gatavs nosūtīt signālu ka, e, potenciāliem kandidātiem, ka process var tikt palēnināts? Vai jūs neskatā, nesaskatāt kādu bīstamību šeit? Atbilde, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem uztverēm un saprašanā es apmeklēšu šīs valstis sava mandāta sākumā, lai skaidri norādītu to, ka mēs vēlamies turpināt darbu, esam apņēmušies turpināt noturīgas sarunas, lai nonāktu pie galamērķa, kas ir e, iestāja Eiropas Savienībā. Tas attiec arī uz mūsu draugiem Rietu Balkānos. Dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, geachte heer Haan. Uh, al... Priekšstādātāja kungs, eh, komisāra kungs, Hāna kungs. Jūs būsiet atbildīgs par Eiropas kaimiņu attiecību politikas un paplašanās sarunu uh, komisāra amatu uzdevumiem, un jūs uh, būsiet atbildīgs arī par uh, Turcijas jautājumu risināšanu un uh, lai uh, arī uh, Uh, visi kriteriji tiktu izmantoti. Uh, Turcijai būtu jābūt stabilizējošam faktoram visā reģionā, bet pat labam tas tā nav. Un es īpaši domāju par uh, saspringtajām attiecībām starp Turciju un Izraēlu. Izraēla ir vienīgais stabilizējošais faktors tuvējos austrumos. Kā jūs vērtējat Turcijas lomu tuvējos austrumos un kā jūs redzat savu lomu? Um, attiecību kontekstā starp Izraēlu un Turciju un to iespējamā uzlabošanā. Es domāju, mēs visdrīzāk vēl atgriezīsimies pie šī jautājuma, bet principā es domāju, ka Turcija ir ļoti nozīmīgs Eiropas partners, to tā vērtējam, un mūsu interesēs ir mūsu attiecības ar Turciju padziļināt, uzlabot un strādāt pie eh, šī jautājuma. Es ar šo jautājumu nodarbošos īpaši intensīvi, un, protams, mūsu interesēs ir arī mūsu nepastarpinātā kaimiņa attiecība reģionā a, redzēt stabilu a, situāciju, un tas ietver sevi arī a, attiecības starp mūsu kaimiņiem. Un tādēļ, ja ir nepieciešams, tad es personīgi esmu gatavs un noteikti arī augstā pārstāve šeit eh, būt par starpniekiem, lai nodrošinātu to, eh, ka attiecības starp eh, Turciju un Izraēlu uzlabojas. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Tot de Europese. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Par uh, iestājas kritērijiem. Viens no tiem ir mazāk minoritāšu uh, aizsardzību kandidātu valstīs. Uh, Hāna kungs, kā jūs vērtējat nelielo uh, kristiešu un ebreju kopienu uh, situāciju Turcijā un vai nevajadzētu vērsties pie Turcijas iestādēm uh, šai kontekstā? Es uh, domāju par uh, kādu uh, nelielu uh, ebreju kopienu, kas ļoti ciet uh, gan sektora konflikta laikā. Paldies! Atbildi. Jā, tas ir viens no jautājumiem, no bažu jautājumiem saistībā ar Turciju. Lai sarunas atkal uzņemtu ātrumu, ir absolūti nepieciešams, lai uh, Turcija un politiski atbildīgie visdažādākajās jomās ne tikai strādā, bet arī pierāda, ka viņi nopietni izturs pret uh, mazākumtautību tiesībām. Thank you, Mr. Chair. Uh, Priekšsēdētāji, paldies, komisāra kandidāti. Jums būs trīs bosi, Frederika Morgarīna, Timermaņkungs, Junkerkungs. Kā jūs strādāsit šajā jaunajā pārstruktūrētajā komisijā, jo jūs esat strādājis iepriekšējā, un jūs saņēmasit vadlīnijas no Morgarīni, Frederiks Morgarīni. Uh, Otrkārt, e, runājot par Junkera vārdiem, ka paplašināšanās nebūs. Vai šie vārdi kaut ko nozīmē, jo ja valsts ir gatava iestājai, tai ir jādod iespēja pievienoties. Pēdējā piezīme mana grupa Alde ir pret Krievijas agresiju Ukrainā, bet ir jābūt maršala plānam, demokrātijai, tiesiskumam un ekonomiskai uh, atjaunotnei. Izklāstiet savu maršala plānu. Vai man pietiks pusotras minūtes, lai stāstītu par Ukrainas nākotni? Pirmkārt, par sadarbību. Man nav nekādu bāžu par to, ka viss risināsies. Mēs esam pašreizējā komisijā uzsākuši aicinājumus, uzsākuši sadarbību, un es neredzu šķēršļus, kāpēc darbu nevarētu turpināt. Tas fakts, ka atsevišķi vice priekšsēdētāji nodarbosies ar jautājumu grupām, uh, Eh, ir tikai atšķirība starp eh, esošo un nākošo komisiju. Es par paplašināšanos esmu jau skaidrojis, ka ir runa par eh, dziļām pamatīgām sarunām. Mēs esam uzsākuši šogad sarunas ar Serbiju, pagājušajā gadā ar Melnkalni, un ja mēs skatāmies vidējo sarunu ilgumu, tad var sagaidīt, ka sarunas mēs pabeigsim drīz, bet tas nenozīmē, ka ir noteikts konkrēts termiņš. Runa ir par to, lai viss būtu ne tikai labi sarunāts, bet manā izpratnē tas nozīmē arī sniegumu uzlabošanos. Piemēram, cilvēktiesību jomā, caurskatāmības jomā, tiesu varas neatkarība un tā tālāk Es eh, skatos, ka es pārsniedzu sev atvēlēto laiku, varbūt es varētu par Ukrainu ar lielu prieku izstāstīt jums eh, situāciju vēlāk. Paldies! Priekšsēdētāji tādā gadījumā atkārtošu jautājumu par Ukrainu un lūkšu jūs atbildi. Arī šajā gadījumā domāju, ka būtiski ir cieša sadarbība gan politikā, gan arī atbalstot Ukrainas valdību ieviest visas nepieciešamās reformas. Runa ir ne tikai par naudu vienmēr, bet arī par palīdzību. Esmu sapratis, kā gan Eiropas parlaments, gan valstu parlamenti eh, palīdzētu Ukrainai, ja būtu runa par decentralizāciju, politiku reģionalizāciju. Šis jautājums mums ir jārisina šajā valstī, ir runa par pilsoniskās sabiedrības stabilizēšanu un, protams, pār austrumu Ukrainas atjaunošanu, kur pilnīgi noteikti mēs izmantosim savas iespējas, rīkus, ne tikai finansiālā ziņā. Frau Lösing. Mm. Lēzingas kundze. Hāna kungs. Nākotnes kaimiņa attiecība politika vidus jūras reģionā un īpaši Ziemeļa Āfrikā, ievērojot to, ka partnerības un asociācijas nolīgumi ietvēra sevi robežu nodrošināšanu un bēgļu atgriešanu. Tas bija ļoti problemātisks jautājums ar Lībiju un jautājums bija arī par brīvo tirdzniecību No vienas puses eh, tas tika vērtēts arī kā iespējas vietējai eh, elitai, bet arī mm, plašas problēmas un nabadzības eh, paplašanāšanās iedzīvotāju vidū. Gribu uzdot jautājumu, kā jūs mēģināsiet ar kaimiņu attiecību politikas instrumentiem pretstatīt šo politiku tendencē, ko es apzīmēju. Kāda ir jūsu vīzija? Lozings kundze, es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi vēlreiz atcerēties, ka mēs nevaram pielietot vienu receptu visiem, visiem risinājumiem, kāda ir nepieciešama. Jāskatās uz katru valsti reāli un konkrēti. Un atbilstoši progresam un problēmu līmenim ir jāspēr soļi. Ja jūs paraugaties uz Tunisiju un Maroku, kur um, ir um, situācija labi pavirzīsies uz priekšu, tā ir viena situācija, un tad Lībija, šeit mēs redzam, ka viens no galvenajiem uzdevumiem ir uh, vienkārši drošība, vienkārši drošība um, radīt um, cilvēkiem valstī, kas um, tur dzīvo. Un otro soli spērt, lai tur uh, pamatlietas darbotos, uh, lai cilvēki atkal varētu dzīvot um, drošībā, varētu strādāt. Tātad uh, mums uh, jāraugās un jārīkojas individuāli. Visā šajās valstīs jānodrošina tas, ka cilvēku tiesības tiek ievērotas. Tas ir pamatjautājums. Un visa dzīves pieredze mums rāda, ka ja cilvēki brīvībā, neatkarībā, bez uh, bailēm var dzīvot, tad viņi daudz vairāk, ko var uh, sasniegt, daudz vairāk sasniegt arī ekonomiskā attīstības ziņā. Un, kā jau teicu, šajā virzienā mums ir jādarbojas, proti nodrošināt pamata tiesības un vienlaikus palīdzēt, lai šīs valsts varētu uh, attīstīties cik vien iespējams, arī ekonomiski kļūtu daudz pastāvīgākas. Svārni? Vēl jautājums? Jā, gluži konkrēti. Krīze Sīrijā vai tajās valstīs, uz kurām cilvēki bēg - Turcija, uh, uh, Jordānija, vai ir uh, plaši pārkāpumi, piešķirot bēgļa statusu un pieeja, piemēram, skolām, bērniem un a, līdzīgi. Ko jūs a, darīsiet, lai ar kaimiņu attiecību instrumentiem, piemēram, ES delegācijām, varētu a, veiksmīgāk attīstīt situāciju? Nu, godīgi sakot, tas būtiskākais ir šos politiskos konfliktus, cik tālu iespējams no uh, darbības ar ieročiem novest līdz, līdz uh, minimumu apslēp, aps, izbeigt šos konfliktus. 2014. gadā bēgļu ir uh, bijis vairāk nekā 1945. gadā, kas nozīmē, ka visā pasaulē ir tāda situācija, ka vēl nekad nav bijis tik daudz bēgļu. Un ar šo problēmu mums jādarbojas. bēgļiem jāgarantē eh, pamata infrastruktūra arī gaidot ziemu. Ziema varbūt šajās valstīs arī ļoti eh, augsta ir jāgarantē eh, patvērums, dzīvesvieta, nākošais solis bērniem, iespēja iet skolā. Tā teikt, izglītības procesu nepārtraukt. Bet, nu, kā jau teicu, Šīs lietas ir savstarpēji saistības un bez ilgtermiņa risinājuma un politiska risinājuma konfliktiem tur mēs nespēsim atrisināt bēgļu problēmu ar visām tā traģiskajām sekām un līdztekas efektiem. Nespēsim simtprocentīgi to atrisināt. Paldies. Paldies, Hānkungs, par konkrēto un kodolīgo prezentāciju. Mēs nekad nevarējām paredzēt šo krīzi, kas izcelsies mūsu kaimiņos, gan austrumos, gan dienvidos. Es domāju, ka kai, labas kaimiņa attiecības ir pus no panākumiem, bet tomēr vai jūs domājat, kā? vajadzētu pārskatīt austrumu partnerību politiku. Papildu jautājums. Mēs redzējām atšķirības eh, fleksibilitātes principos, bet vai tas nāktu more for more principa vietā? Mēs esam arī pieprasījuši less for less principus, jo savādāk more for more eh, princips nozīmē ļoti nedaudz, it īpaši austrumu partnerībā? Atbildi. Jā, domāju, ka abi jautājumi ir savstarpēji saistīti. Ja jūs izlasīsiet man misijas vēstuli, ko saņēmu no uh, priekšsēdētāja Barozu, viņš lūdza nakt klajā pēc, uh, gadu pēc stāšanās amatā ar uh, priekšlikumiem reformām kaimiņattiecību politikai. Un tas atspoguļo arī jūsu pārdomas, taiskaitā principos morformor un lesfoles. Domāju, ka pagātnē. Mēs varbūt pārāk daudz uzsvar likām uz morformor principu, bet tāpat ir pilnīgi pamatoti domāt par iespējām nenoteikt sankcijas, bet adekvātā veidā risināt Lesfornes jautājumu. Tomēr mūsu galvenās rūpes ir atbalstīt šīs valstis, palīdzēt tām, taču vēlreiz norādu, ka šīs valstis ir tās un viņu iedzīvotāji ir tie, kuriem ir jāveic suverēna izvēle pār viņu nākotni. Un mums ir jārespektē valstu pieņemtie lēmumi. Yeah? No. Then uh, Lord Dartmouth. Uh, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir daži jautājumi par Turciju. Jūs savā rakstiskajā paziņojumā norādījāt, ka prioritāra ir neatkarīga tiesu sistēma. Vai jūs uzskatāt, ka Turcijā ir neatkarīga tiesu sistēma? Otrkārt, Turcijas kontekstā atgādināšu jums un kolēģiem to, ka pirms iestājas palīdzība Turcijai norit šobrīd vismaz viena miljarda eiro gadā apmērā līdzīgas summas ir piešķirstas līdz 2020. gadam. Turcijā ir vairāk žurnālistu cietumā nekā Ķīnā un Irānā. Vai jūs piekritīsit, ka ir jāpārtrauc pirms iestājas palīdzība, līdz žurnālisti tiek atbrīvoti? Un vai jūs piekritīsiet arī tam, ka realitātē pirms iestājas palīdzība ir vienīgais instruments, ar ko var ietekmēt Turcijas valdību? Yeah, are... Visi šie pasākumi ir balstīti uz mūsu pašreizējiem noteikumiem. Līdz ko ir iestājas valsts, tā ir arī pieejams pirms iestājas finansējums šai valstī. Mums ir jāsako tam, vai notikuma attīstās eh, pretrunā ar mūsu izpratni par eh, mūsu izpratni, taču dažkārt lietas ir sarežģītas un mums ir jāskat situācija un jāmeklē piemērotas atbildes, kuras no vienas puses ņem vērā to, ko jūs pilnīgi pareizi kritizējat, nevar pieļaut to, ka jeb ik e, viena persona tiktu apcietināta saistībā ar izteiksmes brīvību. Un šos jautājumus es arī skatīšu savās sarunās un diskusijās ar Turciju, lai rastu risinājumu situācijai. Un norādu, ka mēs nedrīkstam šādu situāciju pieņemt. un mums ir jārod atbilde. Jautājumi turpinājums, bet eh, komisāra kandidāts, es nezinu, vai Turcijas valdība vispār pievērš jūsu sacītājiem sacīju, tā nepievērs valdību eh, uzmanību jūsu priekšteču sacītājiem. Vienīgais ies, veids, kā viņus iespaidot, ir samazināt vai pārtraukt pirms iestājas palīdzību Mani vēlētāji ar grūtībām sapratīs to, ka 40 miljārdi eiro, 14 miljārdi eiro, kas ir piešķirti eh, pirms iestājas palīdzībai, turpina tikt izmaksāti. Jā, atbilde tieši tā ir. Tur Turcija viena pati nesaņems 14 miljardus eiro, tas ir kopējais budžets paplašināšanās valstīm kas ir 11,7 miljārdi, ja es pareizi atceros skaitļus. And, uh, once again. Un mums šis jautājums ir vēlreiz jāskatā un jārisina ar Turcijas kolēģiem. Un mums ir jādomā par to, kā rēģēt šajā situācijā. Jūs. Pidēt Devs, kungs, lūdzu. Kirie proedri. Eh, Paldies, priekšsādātāji. Kā jau tika teikts, Eiropas komisijas priekšsēdētājs Junkers eh, teica, ka turpmākajos piecos gados eh, nebūs paplašanāšanās Eiropas Savienībā, un tomēr iestāšanās sarunas ar kandidātu valstīm turpinās un viena no valstīm, kas uh, ir kā kandidāta valsts, ir Fairom, bijusi Dienaslavijas Republika Maķedonija. Jūs zināt, ka iestāšanās uh, procedūra ir strupceļā tieši Grieķijas nostājas dēļ, Grieķijas valdības nostājas dēļ, jo Fairom valdība ir pārkāpus vienošanos ar Grieķiju kur ir runa par valsts nosaukumu, un šī valsts ir eh, izvēlējusies eh, Maķedoniju par savu eh, nosaukumu, kaut gan tas ir ļoti liels reģions Grieķijas ziemeļos. Neskatoties uz šo problēmu, Fairam ir visi priekšnosacījumi, tātad nav vēl izpildīti visi kritēriji, kas ir noteikti Kopenhāgenes kritērijos. Gribētu no jums uzzināt, kā jūs uh, rīkosieties šajā jautājumā, lai rastu risinājumu, kas atbiltu visām Eiropas interesēm. Lūdzu, komisārkungs. Jūsu laiks ir beidzies, saka priekšsēdētājs. Lūdzu, laiks ir beidzies. Answer, no... Vēl desmit sekundes, saka runātājs. Um. Jā, Herr Abgeordneter. Jā, deputāta kungs, bijusi uh, Dienaslāvijas republika Maķedonija. Šis jautājums uh, nav nekas jauns, un tas būs viens no lielākiem izaicinājumiem turpmākajos gados manā darbā, jo situācija nekādā ziņā nav apmierinoša. Uh, Kopš 2005. gada šai valstī ir kandidāts valsts status, bet mēs nevaram uzsākt sarunas, un tas, eh, zināmā mērā, ietekmē arī sabiedrības noskaņojumu un ir novedis pie tā, ka vēlme īstenot reformas ir vājinājusies valstī, un rezultātā eh, situācija nav īpaši pozitīvi attīstījusies, un tāpēc uh, Man tas tiešām būs ļoti svarīgs jautājums rūpēties par to, lai rastu risinājumu turpmākajos gados. Es zinu, ka tas nebūs viegli, to es apzinos, bet sabiedrības interesēs šeit vajadzētu šo jautājumu atrisināt, lai varētu uzsākt sarunas. Paldies! Ευχαριστώ που απαντήσατε και δεν μπορώ να αντιληφθώ. Paldies, ka jūs atbildējāt. Diemžēl es nesaprotu, kāpēc priekšsēdētājs gribēja aizkavēt šo uh, atbildi. Tagad Valencijā nokums. Paldies, priekšsēdētāji. Hānkungs, pasvītrošu jautājumu par dienvidu kaimiņu attiecībām. Vidusjūra. Atgādinu, ka kopš šarā pavasara Eiropas Savienība apņēmās uh, vairāk pievērst uzmanības cilvēktiesību jautājumiem. Kādas ir jūsu domas, lai pārietu no vārdiem pie darbiem cilvēktiesībā aizstāvības ziņā? Ļoti sarežģītajā situācijā, kas mainās nepārtraukti, kā jau jūs norādījāt, katra valsts ir atsevišķa pasauli. Bet vai jūs esat paredzējis stiprināt principu uh, more for more, ja vairāk pret vairāk tāds, kā tiek ievēroti uh, cilvēka tiesību principu. Domāju, ka cilvēka tiesībām ir jābūt daļai no jūsu stratēģijas. Ja jūs tiksiet iecelts amatā, domāju, ka cilvēka tiesības ir neatņemama daļa no Eiropas Savienības ārpolitikas sastāvdaļas. Es gribētu teikt, ka cilvēktiesības ietilpst Eiropas Savienības politikā. Tās ir viens no mūsu pamatpīlāriem uh, otrajā pantā Lisabonas līgumā, tas ir minēts. Ļoti skaidri tur tas ir atrunāts, gan iekšpusē, gan uz ārpusi mums tas ir jāievēro un jāņem vērā arī mūsu starptautiskajās aktivitātēs. Konkrēti, atsaucoties uz jūsu jautājumu, deputāts kundze, es domāju, ka tieši pilsoniskās sabiedrības stiprināšana ir būtisks pasākums, lai šeit cilvēktiesības, vārda brīvību, caurskatāmību, neatkarību tiesu sistēmā, lai to visu nodrošinātu, lai parī, palīdzētu to īstenot. Un tas viss ir jāapvieno arī ar sadarbību ar plašasīs līdzekļiem, un man šķiet, ka Eiropieši, mēs Eiropieši, uh, salīdzinot ar citiem globāliem spēlētājiem, sastībā ar sociālo mediju jautājumiem, ņemot vērā televīzijas kanāli, iespējām pārāk maz esam par šiem jautājumiem domājuši. Tātad mums ir mūsu iespējas, eh, kā nodrošināt pamatiesību ievērošanu, kā varētu tās attīstīt sabiedrībā, Tas mums viss ir jāpārdomā. Un ir e, jāizmanto jaunas uh, risinājuma iespējas. Sí, estoy completamente de acuerdo con usted. Piekrītu jums par to, kas attiec uz pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu. Jūs zināt, ka daudzās šajās valstīs brīvības tiek ierobežotas. Un papildus paziņojumiem un pārdomām piedāvāju uh, Ja jums ir tiešs plāns finansēt cilvēktiesību aizstāvis un izveidot stratēģijas, lai varētu atbalstīt šos aizstāvjus, kuri daudzās arābu pavasar valstīs ir pilnīgi izmisuma situācijā. Jā, Jā, mums ir atsevišķas budžeta pozīcijas šiem jautājumiem bet šeit nevienmēr ir vienkārši identificēt partnerus, ar kuriem sadarboties un nodrošināt noturīgu sadarbību. Bet uh, liels progress jau bija tas, ka visas mūsu kaimiņu valstis uh, studentiem šajās valstīs uh, ir iespēja piedalīties Erasmus Plus programmā un tādējādi ir iespēja studēt Eiropā un tādējādi iepazīt Eiropas vērtības un pieredzi. Un tad runājot par smadzeņu aizplūšanu, ja viņi atgriež savās valstīs, tad eh, viņiem ir iespēja to tur arī īstenot. Arābu pavasaris, Tunisija, tur eh, um, bija šis jaunietis, kas sadedzinājās, bet eh, um, tātad izglītība nav viss, ir jādod viņiem arī iespējas, perspektīvas uh, strādāt, lai jau tagad labi izglītotie cilvēki šajās valstīs gribētu palikt, lai viņi redzētu kaut kādu perspektīvu un lai viņu uh, ģimenēm būtu arī ekonomiskas perspektīvas. Visas šīs lietas ir saistītas un tāpēc jāskat kopumā. Thank you, Chair. Uh, Paldies, priekšsādātāji. Komisāram atkandidāta kungs. Mēs saskaramies ar nebijušiem eh, drošības draudiem mūsu kaimiņu valstīs, gan dienvidos, gan austrumos. Kāda ir jūsu KDP vīzija un iespējams misijas, eh, ko varētu īstenot, lai atjaunotu mieru, drošību un stabilitātu mūsu kaimiņu valstīs? Vai paplašināšanās politikai šeit ir kaut kāda loma, kā stimulam lai veicinātu šo mērķu sasniegšanu. Madam Fatiga. Fatigas kundze, manuprāt, tas ir primāri jautājums, kas būtu jāuzdod Mogherīnī kundzei nākamnedēļ. Protams, tad, kad ir runa par kaimiņa attiecību politiku, tad mēs centīsimies pēc iespējas vairāk uh, instrumentu, kā viņa attiecības politikas ietvaros, izmantot uh, saistībā ar drošības jautājumiem, bet tas viss ir jātīsta tālāk, bet es neizslēdzu, ka mēs varam šeit rast kaut kādas uh, kopsaucējus un kopīgu instrumentu izmantošanu ko varētu eh, izmantot savstarpēji papildinoši. How are you going to... Kā jūs nodrošināsiet to, lai šie uh, visaptvarošie nolīgumi ar Grūziju un Moldovu un Ukrainu tiktu uh, pēc iespējas labāk īstenoti bez uh, nevajadzīgas iejaukšanās. If... Es nevaru paredzēt nākotni. Ja to varētu, droši vien šeit nesādētu, bet uh, varat būt droši, ka mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, kā vienmēr, lai nolīgumus ar mūsu partneriem pilnībā ievērotu. Un ja tas uh, nebūs iespējams, tad jāraugās, kādi secinājumi tur būtu izdarāmi. Bet principā esmu diezgan optimistisks. Visi šie nolīgumi, par tiem sarunas ir vēstas eh, mēnešiem un gadiem, un eh, saruna eh, daļa bija arī apziņas veicināšanas process un reformu īstenošanas process. Tātad šobrīd man nav nekādu šaubu ka uh, mēs varēsim īstenot uh, nolīgums. Varbūt jūs šeit domājat par politisku ietekmi, bet tas ir cits jautājums, un šeit varu jums un visiem kolēģiem apliecināt, ka Eiropas Savienība stingri turēsies pie sarunās panāktajiem uh, nolīguma tekstiem. Paldies! Dankeschön, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Hāna kungs. Es gribētu vēlreiz atgriezties pie partnerattiecību nolīguma ar Ukrainu un galvenokārt eh, runāt par to, ka daļa eh, nolīguma ir atlikta. Pirmais jautājums. Vai jūs varat apliecināt, ka Eiropas Savienības komisija nākotnē Eiropas parlamenta deputātus eh, informēs parastajā informācijas veidā un nevis, ka mums pēc, no preses būs jāuzzina, kādas ir izmaiņas. Otrakārt, vai jūs varat nodrošināt, ka arī nākotnē likumdošanas priekšlikumos pamattiesības, eh, cilvēktiesības un darbņēmēja tiesības komisijas priekšlikumos, piemēram, par tiesniecības priekšrocībām, arī tiks iekļauti? Un treškārt, man ir iespējas, ka Ukrainas partnerattiecību nolīguma um, pieredze ir parādījusi, ka nav bijušas stratēģijas, kādas mācības uh, no uh, šī, šīm sarunām komisija ir guvusi attiecībā uz vidusjūras dienvidiem. Jā, uh, par pirmo jautājumu. Es nedomāju, ka kāds ir apmierināts ar to, kā tas noritēja, bet no otras puses, acīm redzot, tas bija lielos vilcienos funkcionējošs pasākums, lai galu galā pēc iespējas drīzāk uh, uh, panāktu pamieru, kas uh, funkcionē. Es negribu teikt, ka tas tā būs vienmēr, kad mēs centīsimies panākt kaut kādas pārmaiņas, kuras īstenībā nemaz nevēlamies. Uh, Tātad es ceru, ka mēs visi kopīgi to vērtējam kā izņēmumu situāciju. Tā bija izņēmuma situācija, ārkārtas situācija, un tāpēc arī e, bija nepieciešama ārkārtas pasākumi, kas e, attiecībā uz informēšanu nebija varbūt ideālā procedūra. Otrakārt, man vēl tas ir jāizvērtē šobrīd. Uh, par to negribu izteikties, jo nesmu vēl pilnībā ar visu iepazinies. Un kāds bija trešais jautājums, lūdzu? Mācības no uh, sarežģītās strateģiskās situācijas. Jā, izņemot uh, šo atlikšanu, man uh, nešķiet, ka tur uh, bija kaut kādi īpaši apstākļi, uh, kur mēs būtu novirzījušies no kaut kādas stratēģijas vai tam līdzīgi. Tātad uh, būtībā tas ir uh, process, kas turpinājās vairākus gadus, un uh, beigās mēs nonācām pie vienošanās, un es pieņemu, ka šīs vienošanās pozitīvā ietekme jau pēc dažiem gadiem būs redzama, ja vienošanās tiks ieviesta. Jo galu galā tirzniecības intensificēšanai vajadzētu novērst, novest arī pie tā, ka valstīs tiktu nodrošināts atkal miers un drošība. Paldies! Komisāra uh... uh kandidāti. Pirmkārt, gribu novēlēt jums veiksmi iz grūtajā kaimiņa attiecību darbā. Man ir divi jautājumi. Cik svarīgi jūsuprāt un ko jūs domājat darīt enerģijas un gāzes neatkarības ziņā? Pa, nu, Ukrainā panākt to, lai Ukraina netiktu pakļauta šantāžai asociācijas nolīguma ziņā. Otrkārt, arī par eh, gāzi un neatkarību runājot. Attiecībā uz eh, kaimiņattiecību politiku dot iespēju izdarīt brīvu izvēlu un netikt pakļautiem Krievu šantāžai. Um, all, all... Pirmkārt. savā pašreizējā kapacitātē. Esmu izveidojis eh, mūsu jaunos noteikumus attiecībā uz eh, elementiem, kas pārēdz eh, efektīvāk enerģijas izmantošanu, vairāk atjaunīgo enerģiju, lai varētu palielināt energo neatkarību Eiropā no ārējiem enerģijas resursiem. Tā ir bijusi daļa no maniem līdzinējiem pienākumiem. Kopumā es uzskatu, ka enerģijai nav jākļūst par politisku ieroci, un tāpēc no otras puses ir jāpiekrīt arī tam, ka mūsu enerģijas pieprasījums ir viens no vistrauslākajiem elementiem Eiropā, un mums vajadzētu nopietni domāt par uh, enerģijas avotu diversificēšanu, kā arī par enerģijas veidu diversificēšanu. Un mums no tā ir jāvadās, lai varētu nodrošināt jaunas padevis ķēdes. Eh, te var runāt par Connecting Europe, eh, par jauniem instrumentiem, kas eh, ir svarīgi ne tikai Eiropai, bet arī par uh, savienojumiem ārpus Eiropas Savienības. Par Ukrainu runājot, Ukraina gadījumā mums ir jāpalīdz tai kļūt neatkarīgākai. Mēs esam jau nodrošinājuši apgrieztās piegādes, bet arī Ukrainai ir jāsniedz savus devums, jo enerģijas tirgus Ukrainā eh, būtu jāpadara caurskatāmāks arī Eiropas draugiem. Šis jautājums būtu jārisina daudzslaņainā veidā. Paldies! Thank you very much, President Brock! Paldies! Eh, priekšsēdētāji, komisāra kandidāts. Divas piezīmes, divi jautājumi. Pirmkārt, jūsu pieredze esot šajā amatā dos jums iespēju ieviest Eiropas solidaritātes principus eh, valstīs, kas atrodas paplašināšanās procesā un kaimiņa attiecību politikā. Otrkārt, ņemot vērā ierobežojumus paplašināšanai, jums būs grūtais uzdevums pierādīt Eiropas pievilcību valstīm, kas skatās uz Eiropu kā uz paraugu. Jūs savā ievadrunā neminējāt Bosniju Hercegovinu. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par notikumu attīstību pēc 12. oktobra vēlēšanām un kā jūs atbalstīsit eh, Horvātus, kas ir visneaizsargātākā vēlētāju daļa šeit. Otrais jautājums ir saistāms ar Ukrainu. Ko jūs domājat par Porošenko priekšlikumu attiecībā uz atsevišķu eh, re, politiku reģionalizēšanu un valsts reģionalizēšanu, it īpaši Doņetskas un Luhanskas apgabalos. Paldies! Atbilde. Sākot ar pēdējo jautājumu. Manuprāt, decentralizācija ir lielisks priekšlikums. Tas ir daudz sološs, labs un parasti veiksmīgs risinājums. Tas eh, nozīmētu saglabāt īpašumtiesības reģionā, risināt tehniskos jautājumus un mazināt esošo konfliktu. Par Bosniju Hercegovinu runājot. Pēc 12. oktobra vēlēšanām, manuprāt, es jau vieno no savām pirmajām atbildēm sacīju, ka es apmeklēšu šo valsti, tikšos ar būtiskākajiem pārspēlētājiem situācijā un redzēsim, ko mēs varam turpināt darīt tālāk. Zināms, progress tomēr ļoti neliels ir panākts. Un mums ir jādomā, vai jāpāriet no pašreizējās loģikas pie Briseles loģikas, ja mēs vēlamies situāciju iz, mainīt, bet mēs nevaram to pieņemt tādu, kā tā ir Bosnijā Hercegovinā. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Komisārkungs, labdien! Eh, vai jūs esat iecerējis paturēt cilvēktiesības paplašināšanās procesa centrā? Jūs savā paziņojumā norādījāt, ka esat gatavs uzsākt strateģisko dialogu ar Eiropas parlamentu, kā arī norādījāt, ka redzat skaidru saikni e, starp politiskajām metodēm un finanšu palīdzības piešķiršanu. Vai jūs domājat, ka šo diskusiju rezultāts varētu tikt atspoguļots komisijas e, prioritātēs palīdzības sniegšanai? Paldies! Atbilde. Paldies par veiksmas vēlējumiem. Pirmkārt, tik tiešām esmu pārliecināts, ka kopīgo pārdomu rezultāts nodrošinās konkrētas darbības reģionā un balstoties uz līdzinējo pieredzi un konkrētu projektu ieviešanu domāju, ka nākotnē jā, jākoncentrējas uz konkrētiem projektiem, kas attiecas uz savienojumiem Rietumu Balkānu valstīs, piemēram, par transporta savienojumiem, enerģijas savienojumiem un enerģijas piegādēm. Mēs uzskatām, ka saprātīgā veidā mēs varam sapludināt savus mērķus, piešķirot nepieciešamos finanšu resursus un panākot konkrētus rezultātus, kas ir taustāmi šo reģionu iedzīvotājiem. Much, uh, Paldies priekšsēdētāji. Komisāra kandidāti arī no manas puses vislabākie novēlējumi. Eiropas parlaments iesaka vairāk caurskatāmības valstīm, kas tiec uz iestāšanos Eiropas Savienībai, tīpaši tas attiec uz valstīm ar komunismu pagātni. Komisāri, vai jūs atbalstīsiet parlamentu ieteikumus, lai samierinātos ar vēsturi balstoties um, uz caurskatāmību un atverot uh, bijušo drošības spēku arhīvus. Šie arhīvi eh, par Serbiju runa tur ir fakti par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem. Kāda ir jūsu nostāja? Vai nedrīkstētu pieļaut eh, komunisma līderu eh, piekļūšanu atsevišķiem amatiem pat tagad 25 gadus pēc pārmaiņām. Tāpat tas attiec uz KGB arhīviem Maskavā. Atbilde. Pilnībā saprotu jūs nostāju un domāju, ka tas ir jāiekļau mūsu sarunās, taču vēlreiz gribu izcelt to, ka vajadzētu izvairīties no jebkāda veida selektīvas um, justīcijas. Šeit ir runa par taisnīgu attieksmi pret visiem, bet skaidrs arī tas, ka ikvienam ir jātiek galā ar savu vēsturi un domāju, ka Mums šis jautājums ir jārisina adekvātā veidā. Paldies, Hāna kungs. Man ir jautājums par situāciju Serbijā. Fīlis kungs apmeklējot Belgrādu pirms dažiem eh, mēnešiem uzsver trīs galvenās prioritātes. Pirmkārt, ekonomiskās reformas, otrkārt, tiesiskums, eh, tā ir skaitā korupcijas apkarošana un uh, administrācijas reforma un treškārt eh, plašāki pasākumi, lai normalizētu attiecības ar Kosovu un rūpētos par samierināšanos reģionā. Hāna kungs, vai jūs piekrītat Fīles kungam un kā jūs vērtējat reformu procesu Serbijā? Paldies. So, letzten... Serbija pēdējo mēnešu laikā ir parādījusi būtisku enerģiski iesaist arī jaunā valdība. Daži sākumā bija pārsteigti, bet uh, šī valdība ir ļoti iesaistījusies um, jūs nosauktajā procesā, un es ceru, ka šī cerība, um, tā ir mūsu visu cerība, ka uh, cerams, ka Kosovā tiks drīz izveidota jauna valdība, kas stāsies samatā. Tad sarunas un dialogs politiskā līmenī varēs tikt aizsākts. Tehniskā līmeņa ierēģņu līmenī šīs sarunas ir turpinātas, tas mūs iepriecina, bet zināmā brīdī ir nepieciešams arī šis politiskais solis, tātad šī 35. artikla diskusijas ir ļoti nozīmīgas. Un tas ir vēl viens ļoti konkrēt, konkrēts piemērs tam, kādēļ mēs mūsu iestājas sarunās, kādēļ tam ir nepieciešams laiks, lai noteikts lietas tiktu īstenotas. Iet runa tikai par to, ka tiek mainīts kāds likums vai ir kāda vienošanās, bet konkrēti jāpierāda arī tas, ka progress eh, tiek sasniegts, un tas dažkārt um, ilgs, tam ir nepieciešams noteikts laiks, bet attiecībā uz eh, Serbiju tieši tagad esmu uh, ļoti uh, optimistiski noskaņots. Hvala lepa, spoštovani kandidāt za komisāriju, Niko Prešanu zviezi za Srbiju. Paldies, priekšsādātāji. Man ir daži jautājumi, kas ir saistīti ar Serbiju. Uh, Pretstatā citām kandidātu valstīm Serbija bija vienīgā, kas eh, neveica pasākums pret Krieviju. Kā jūs pārliecināsiet šo valsti un citas uh, sekot Eiropas Savienībai šādās un līdzīgās situācijās? Kopā ar ārlietu augsto pārstāvi jūs spēlēsiet uh, izšķirīgi svarīga loma dialogā starp Serbiju un Kosovu. Vai jums ir stratēģija attiecībā uz Kosovu, ņemot vērā tagadējo krīzi, kad viņi cenšas izveidot valdību? Piecas valsts joprojām vēl neatzīst Kosovu. Vai jūs arī iesaistīsieties eh, mediācijā pirms eh, vēlēšanām Kosovā. Vai jūs sadarbosieties ar politiskajām partijām, lai veicinātu konstitucionālas izmaiņas, vai jūs izvēlēties citu pieeju? Paldies! Jā. Yeah. Tas apstākļus, ka Serbija šeit uh, nav pievienojusies uh, es uh, pozīcijai, tā noteikti ir tēma, par kuru tiks diskutēts, un tas ir vēl viens pierādījums tam, ka dažkārt uh, lietām ir nepieciešams uh, savs attīstības laiks, un vēl viens pierādījums tam, ka mēs uh, nevaram uzreiz panākt ilgt spējīgus rezultātus, bet tā noteikti ir arī tāda lieta, kurā Serbijas valdībai ir. Jāpār, ir jādomā, ja uh, viņi iet virzienā uz iestāju, tad uh, signāli uh, ir nepieciešama no iestājas kandidāta valsts, un tas ir piemērs, kas pierāda to, ka parasti tās ir iestājas valsts, kas nosaka to, cik ātri iestājas sarunas tiek noslēgts ar pozitīvu rezultātu. Attiecībā uz Kosovu es domāju, ka ir sasniegta tāda zināma dinamika, kas neapstāsies to piecu valstu priekšā, kas līdz šim Kosovas atzīšanu nav veikušas. Un es domāju, ka ir zināma kustība šeit arī. Tas būs jautājums, ar kuru augstā pārstāvnes strādāsim lai lietas eh, sakustētos, sāktu virzīties, jo, kā teicu, arī tas pat labi ir tāds neapmierinošs eh, stāvoklis un attiecībā uz Bosniju Hercegovinu vairāk kārt eh, ļoti skaidri esmu teicis, ka m, mm, tā ir mana īpaša interese šeit aktīvi strādāt, jo situācija, kāda ir tur praktiski ar nulles progresu jau daudz gadu garumā, tas uh, noteikti e, nav tas, ko mēs vēlētos. Un es e, ceru, ka ar Horvātijas iestāju un Serbijas iesaisti, kā arī e, ideju īstenot padziļināt reģionālo sadarbību un, kā jau es teicu, transporta, enerģijas, satiksmes un cita ziņā šeit faktiski rodas tāda situācija, ka politiskā līmenī arī situācija eh, uzlabosies, jo, kā jau teicu, ka pat laba nesošā situācija nav eh, īpaši eh, apvienoša. Euh, Komisāra kandidāta kungs. Daudzās Eiropas bažas pār austrumiem, manuprāt, šķiet aizmirst dienvidus. Nedrīkstam aizmirst to, ka Eiropas investīcijas dienvidos ir samazinājušas par 20%. Pēc Lisabonas procesa 2008. gadā sākās uh, Vidusjūras Savienības process, kas ir mazliet iestrēdzis. Vai jūs esat gatavs uzņemties iniciatīvu, lai Eiropa nenovērstos no dienvidiem? Galvenie investori Vidusjūras dienvidos ir Briks valstis, konkrēti ķīnieši. Savukārt par ģeostratis. Uh, ģeopolitisko, politisko, imigrācijas nozīmi runājot, ir pienācis laiks uzņemties iniciatīvu, vai jūs esat eh, gatavs panākt un pārskatīt līdzsvaru starp austrumiem dienvidiem un atgādinu to, cik eh, šis eh, vidusjūras savienības projekts ir problemātisks šobrīd. Es gribētu, um, dāmas un kungi šeit zālē un arī citiem, kas uh, ārpus zāles ir diskusijas uh, laikā varētu tādu uh, iespēju iegūt. Mēs raugamies tikai uz austrumu, mēs, es varu pilnīgi noteikti teikt, ka mēs raugamies uz uh, visiem un tādēļ uh, Prēdes kunga jautājumu atbildot, vai es abus jautājumus risināšana ir tikai ne, paplašanāšanās ne tikai austrum, bet arī dienvidi ir manā lokā. Viss tas, kas ir saistīts ar kaimiņu attiecībām, ir mūsu uzmanības lokā, jo um, situācija kaimiņu valstīs tieši ietekmē mūsu pašu situāciju. Uh, ja mēs eh, padomājam, piemēram, par bēgļu straumēm. Un no otras puses, ja mēs redzam potenciālu šajās valstīs arī ekonomiskā ziņā, tad mums eh, ar to ir jānodarbojas. Un tā ir arī mūsu tieša tie, tā ir mūsu tiešas intereses uh, joma, lai cilvēktiesības un atbilstība cilvēktiesību standartiem šajās valstīs tiktu īstenot. Bet, kā jau teicu, mūsu vadmatīvām jābūt um, saistītām ar mūsu tiešām Eiropas interesēm. Tas var būt tikai tā, ka mēs no šī uguns uh, loka pārējām pie draugu loka. Uh, Es domāju, ka tas jau šodien tā ir, un uh, pēc iespējas uh, būtu labi, uh, lai pēc iespējas daudz šo um, nemieru mums izdotos pārtraukt, ilgtermiņā pārtraukt, un um, vidusjūra ir ļoti būtisks elements šajā politikā. Komisāra kandidāte, man jautājumi attiec uz Turciju iestājas nodaļu bloķēšana. Tāpēc Kankāras protokols nav ieviests, noved pie tā, ka jūsu priekštecis 2012. gadā sāk pozitīvu darbu kārtību, lai pabeigtu sarunas. Gribētu dzirdēt jūsu vērtējumu šīs pozitīvās darba kārtības rezultātam un kā jūs tur tuvinātu Turciju iestājas kritērijiem? Vai jūs atbalstāt to, ka jāatver jaunas sarunu nodaļas, lai pilnībā varētu izmantot uh, Eiropas Savienības uh, uh, rīkus, kas ir mazinājušies. Un pēdējais jautājums attiec uz jaunās paplašanāšanās ģenerāldirekcijas struktūru kā Eiropas Savienības uh, process turpināsies uh, īrijā saistība. Mrs. Eh, Piri, to your first question. Saistībā ar apvienošanās procesu par pirmo jautājumu runājot, un Fīlis kunga pieeja, manuprāt, bija pareiza. But, uh, nevertheless, I think they Uh, un domāju, ka viņš bija izvēlējies pareizo pieeju. Turcijas lēmēji iestādēm ir jāseko konkrētiem nosacījumiem, mums ir vienošanās, ir Ankāras protokols, un kamēr nosacījumi nav izpildīti, tikmēr mēs nevaram atvērt jaunas nodaļas. Bet es nesen tikos ar jauno Eiropas lietu ministru, kurš nāca klājā ar strateģisku dokumentu par sarunu atsākšanu ar Eiropas Savienībām, Savienību. Norādu, ka tās jau, tas attiektos uz konkrētām darbībām, kas Turcija ir jāveic, lai tā rīkotos ticami. Un tas ir jāpliecina arī zināmā laika periodā. Tādējādi ir vairāk elementi, kas ir jāizteno, lai rastu jaunas iespējas sarunu atsākšanai par vēl neatvērtajām nodaļām. Runājot par jauno struktūru, tas ir jāpārskata šeit, jo viena task force pārcelšana uz Rīgio ģenerāla direkciju, un es zinu, par ko es runāju, apzinos, ka viņiem ir kapacitāte, zināšanas un pieredze par to, kā ka risināt jautājumu par ieviešanu uz vietas, un tā varētu būt arī iespēja nākotnē veidot ciešāku sadarbību starp abām daļām un e, pabeigt salas e, apvienošanos. Mr. Khan, where... Hāna kungs, mēs esam ļoti novažījušies par trauslo uh, situāciju pēc konflikta Gazas jokslā un sarežģīto humanitāro situāciju. Pirmkārt, vai jūs varat iedomāties kādas precīzas darbības, lai e, izmantot Eiropas ieteikumu uz Izrēlu? Otrakārt, kā mēs varam nodrošināt, lai Eiropas Savienības finanšu atbalsts Palestīnai nāktu par labu tiešām palestīniešiem? Kāds ir jūsu priekšlikums, lai beigtu e, Gazas blokādi? Treškārt, Kāds ir jūsu viedoklis par ideju radīt humanitāro koridoru no Kīpras un Rafas Eiropas uh, Savienības uh, uh, robeža attīst, uh, asistents misiju? Jā, daudz jūs jautājums jūs varētu at, uzdot Mogherīnī kundzei. Ne tā, ka es negribētu uz tiem atbildēt, bet tur ir jākoordinē mūsu rīcība, jo tie ir ļoti politiski un delikāti jautājumi. Un es saprotu, ka piemēram, attiecībā uz šo jautājumu, um, mums ir jāpalīdz viņai ar mūsu instrumentiem un rīkiem, kas ir kaimiņa attiecība politikā, lai raudzītos, kā mēs varētu uzlabot situāciju, kā mēs varētu dot ieguldījumu tajā, lai samierinātu puses un uh, atrisināt situāciju. Kas attiec uz šo koridoru, uh, Es domāju, ka mums ir jādara viss, kas uh, iespējams, lai uh, garantētu preču un citu lietu piegādi cilvēkiem gazas joslā. Tā ir daļa no samierināšanās procesa, bet atkal šeit mums ir jāsaskaņo mūsu rīcība, un šajā gadījumā tā ir tieši Mogarīnī kundze, kur būs vadošā, Es neatsakos no atbildības šajā ziņā, bet tas būs uh, mūsu labas sadarbības piemērs, kāda mums būs nākotnē. Paldies! Thank you, uh, voorzitter. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Es sēžu šeit. Preses brīvība kā priekšnosacījums. Uh, lai uzsāktu sarunas un iestātos, par to jau tika runāts. E, gribu par to runāt, jo bija kādreiz žurnālists. Ceturtā vara ir ļoti svarīga nobriedušā demokrātijā un pēdējā laikā kandidātu valstīs Rietumbalkānos un arī Turcijā redz satraucošu attīstību. Tur preses brīvība tiek ierobežota. Es nešaubos, ka jūs vārda brīvība un uh, informācijas brīvību, neatkarīgus mēdījus atbalstāt, ka jums tas ir uh, pamats priekšnosacījums uh, sarunu uzsākšanai. Jūs teicāt, ka jūs par to runāsiet, bet jūs uh, esat diezgan atturīgs par to runājot. Kādus konkrētus soļus jūs vēlties spērt, lai šīs lietas būtu darbkārtības pirmajos punktos? kādus instrumentus izmantosiet, lai šīs eh, brīvības panāktu arī īstermiņā, ka tās tiek ievērotas? Atbildi? Jā. Es domāju, mēs esam guvuši mācības, un tāpēc attiecīgās sarunu sadaļas, kas eh, attiecas uz šiem jautājumiem, atvēruši kā pirmās. Uh, tur, kur ir runa par tiesiskumu, par vārda brīvību, par neatkarību, tiesu sistēmu jomā, par caurskatāmību. Kamēr tātad to mēs esam mācījušies, un šīs metodes mēs jau izmantojam Melnkalnē un Serbijā. Un šīs sarunu sadaļas tad būs arī pēdējās, kas tiks slēgtas Un tas atkal noved mūs pie tā šajās sarunās, ka uh, tad jau sarunas pašas ir mērķis. Mērķi ir divi, protams, loģiski, ka mērķis ir iestāšanās, bet otrs mērķis ir arī jau sarunu gaitā panākt vajadzīgās izmaiņas. Un arī šeit tas ir pašu valstu ziņā, cik ātri tās eh, uz skaidrām Eiropas Savienības prasībām reaģē, un no tā galu galā tas ir atkarīgs, cik ātri viņi galu galā var iestāties Eiropas Savienībā un kļūt par dalību valsti. Un raugoties uz šo valstu centieniem, tad es eh, redzu, ka viņiem ir vēlme tiešām pēc iespējas ātrāk iestāties, un tas arī ir lielākais spiediena līdzeklis, kas mums ir. Dziękuję bardzo. E, panie komisarzu, niezale... Paldies, e, komisārkungs. Mēs vienmēr sakām, ka mums ir labi nolūki, bet uh, tik un tā Krievija ir pret tālāku Eiropas Savienības paplašanāšanos. Kā mums vajadzētu uz to reaģēt? Vai mums vajadzētu kandidātu valstis ātrāk uzņemt Eiropas Savienībā, tādējādi raidot uh, signālu Krievijai? Un uh, tādējādi mēs nepakļaujamies Krievijas spiedienam. Uh, Bet, ja mēs būsim pārāk uh, maigi, tad Krievija izdarīs vēl lielāku spiedienu uz mūsu kaimiņu valstīm. Otrs jautājums. Runājot par to, ka jūs uh, esat strādājis līdzinējā komisijā un domājot par komisijas darbu kopumā, kā jūs uh, vērtējat uh, Eiropas pilsoņu iniciatīvu One of Us? Ich glaube, zunächst einmal ist es wichtig. Es domāju, ka sākumā ir nozīmīgi skaidri konstatēt to, ka atsevišķo valstu suverenitāte un to iedzīvotāju grib ir tāda, kādu ceļu viņi izvēlas attīstībai un kā, pa kādu ceļu viņi vēlas iet attiecībās ar Eiropas Savienību. Mūsu intereses uh, runāt par iespējamām kandidātu valstīm un mūsu tiešiem kaimiņiem ir tāds, ka atkarībā no tā, kādas ir intereses, tā, tādi, nu, teiksim, arī pasākumi tiek ievadīti. Es domāju, ka fakts, ka kandidātu valstis jau no mūsu puses uh, saņem uh, naudas summas, lielas naudas summas, lai uh, modernizētu valsti un sabiedrību, lai tuvinātu Eiropai, ir uh, nozīmīgs un pievilcīgs punkts, lai lēmums tiktu pieņemts suverēni un skatītos arī uz Eiropu. Un tādā izpratnē var vērtēt mūsu pasākums atbilstošās valstis atbalstīt to ceļā uz Eiropu vai tuvinoties Eiropai. Mēs palīdzam veidot infrastruktūru, veid, īstenot pārmaiņas sabiedrībā, kas uh, tās padara par partneriem Eiropas Savienībā un Eiropas Savienības dalībvalstīm. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. 2007. 2013. gads 12 miljārdu eiro bija palīdzības pasākumiem veltīti. Vai tika izveidoti standarti, vai jūs varat pierādīt, ka līdzekļi tika liederīgi izmantot no 2014. līdz 2020. gadam 14,2 miljārdi eiro? eiro būs jūsu rīcībā. Vai ir kādas sociālas kvotas noteikts, kā tiks īstenota pārobežu sadarbība pierobežā? Vai jūs ieviesīsiet striktākas kontrols par to, kā es līdzekļi tik izlietoti? Iz, iz, iz, kā jūs aktīvi darbosieties, un es gribu zināt, vai Savienības līdzekļi tieši nonāks pie iedzīvotājiem, vai radīsiet darba vietas, vai palīdzēsiet jauniešiem, vai radīsiet lielāku drošību ģimenē, ģimenēm, vai jūsu atbildes ir saistīts arī ar šo vīziju. Deputāta kungs, ja es varu sākt ar pēdējo jautājumu, es domāju, ka šodien jau reiz norādījusi to, ka visi mūsu kaimiņi austrumos un dienvedos ka par tiem runājot jāsaka, ka cilvēkiem šajās valstīs ir iespēja jauniešiem piedalīties Erasmus Plus programmās, un tas ir visās valstīs tiek izmantots. Tas ir ļoti pozitīvs aspekts, un mūsu pasākuma un rīcība, tā, par kuru es tikko runāju, mēs mēģinam ekonomisko situāciju atsevišķās valstīs uzlabot arī mūsu pašu interesēs. Šādā veidā tiek arī radītas darba vietas. Bet nu, no rietumiem sakot, ka politika rada tieši tik un tik daudz darba vietas, mm, tas sarežģīti, bet radojot ietvaru un izmantojot programmas, diskutējot ar partneriem par konkrētām darbībām, veidojot pilsonisko sabiedrību un izsekot atbilstošas iniciatīvas, tad šādā veidā tiek īstenoti un veidoti projekti, piemēram, ekonomikas veicināšanai, tas noved pie tā, ka tiek saglabātas eh, darba vietas vai labākajā gadījumā arī eh, radīts par jaunu. Tas ir pirmais jūsu jautājuma punkts. Um, līdzekļu izlietošanas kontrole notiek. Jūs eh, reizi gadā, vai jūs personīgi, vai jūs frakcijas kolēģi varēs nodarboties ar budžeta, ar budžeta atskaits pieņemšanu un dažādas ES institūcijas reizi gadā to darbību pārbauda revīzijas palāta, revīzijas palāta sastāda ziņojumu, un tas ietver sevi arī paplašināšanās un kaimiņa attiecību politikas uh, jomu. Kļūda ir uh, nedaudz uh, augstāka par uh, pieļaujamo zaļo uh, zonu, ar to neesam atbil, uh, pilnībā apmierināti, bet, nu, runājot par līdzekļu izlietojumu, jāsaka, ka mēs ļoti kārtīgi esam strādājuši, un es uh, jau uh, domāju par to, ka dažādie izaicinājumi šajā jomā mm, pie, uh, uz to risināšanu uh, uzmanīgi raudzīšos. Jāsaka, ka uh, līdzekļu izmantojums un programmēšana at, atbilstošajās valstīs. Uh, ir saistīta, saistīta arī ar to, kā arī iznās mūsu strateģiskais dialogs pēc vidustermiņa pārskata arī. Un esmu jau tagad iepriecināts par jūsu pienesumu, kas dos mums atbildes par to, kā šai darba veidošanai jānotiek. Un gribu pārliecināt jūs, ka Reģionālā politikā mēs ļoti daudz esam strādājuši ar dažādiem nosacījumiem un esam strādājuši uz uh, rezultātu orientētu, un šo pieredzi varēšu uh, izmantot. Mr. Presidents. I... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atgriezties pie Ukrainas un naudas. Ukraina šobrīd saņem finanšu atbalstu vismaz 11 miljārdu eiro uh, tuvāko gadu laikā no Eiropas Savienības budžeta, un Eiropas Savienībā esošām starptautiskām finanšu institūcijām. Mans jautājums, kā jūs un Eiropas Savienība nodrošināsiet to, lai finanšu atbalsts Ukrainā tiktu izmantots atbilstoši labas pārvaldības principiem un lai revidentiem nav jāizsaka nekādas piezīmes. Paldies! Atbilde. Nevar to garantēt, bet Vēlreiz gribu norādīt, ka pirmkārt tik tiešām 11,7 miljārdi ir paredzēti uz vairākiem gadiem. Tie nāk ne tikai no Eiropā sošām organizācijām, bet arī no Pasaules bankas. Tātad šeit ir vairāki finanšu avoti iesaistīti, un ik viens no donoriem ir ar saviem instrumentiem, lai sekotu, kontrolētu un revidētu to, kā viņu devums tiek izmantots un ieviests. Tas pats attiecas uz tēriņiem no Eiropas Savienības budžeta avotiem. Un šeit ir mūsu instrumenti. Un līdzekļi tiek parasti tērēti kaimiņa attiecībās tiešā veidā caur mūsu delegācijām, kas sadarbojas ar organizācijām uz vietas dažkārt. Tas tiek virzīts caur startautiskām organizācijām. Tātad šie ir pārbaudīti veidi par to, kā ieviest līdz un apgūt līdzekļus, bet tad, kad mēs runājam par austrumu Ukrainas atjaunošanu, tad mums tas būs jauns izaicinājums. Thank you, Chair. Mr. Han. Paldies priekšsēdētāji. Hankungs, šī izvirzīšana ir ar lielu strateģisku atbildību. Nekad e- Eiropas Savienības kaimiņu valstu situācija nav bijusi tik restabila un mainīga. E, komisārs Fīle e, risināja brīvās tirdzniecības nolīgums cits jautājums un vedināja situāciju pie konkrēta rezultāta. Ko jūs domājat, kas būtu jāpaveic, lai kaimiņa attiecības tiktu atris, izveidotas veiksmīgi? Tālāk par Krieviju runājot, attiecības ir ļoti sarežģītas. Ko jūs esat iecerējis, lai atbrīvotu Krievijas federācijas pilsonisko sabiedrību un pātrinātu sadarbību ar parastajiem iedzīvotājiem. Par pirmo jautājumu daļu. Domāju, ka gatavot kandidātu valstis paplašināšanās jomā, lai pēc šī posteņa atstāšanas, kā valsts varētu pievienoties, jau būtu panākumi. Taču atbloķēt kādas tagad uzsāktas sarunas arī būtu liels solis kā mēs uzzinājām pirms vairākām desmitgadēm, neliels solis uz priekšu var būt liels solis visai cilvēcei. Un ja mums izdotos kaut ko panākt um, bijušajā Dienvidslāvijas uh, republikā Maķedonijā, ja mēs kaut ko varam paveikt Serbijā, Kosovā, Bosnijā, Turcijā, tad jau tas būtu izmērams Par Krieviju runājot. Domāju, ka ir svarīgi nepazaudēt kontaktus, saziņas kanālus un apliecināt mūsu Krievijas kolēģiem to, ka kaimiņa attiecība politika, kā jau es to sacīju savas runas ievaddaļā, nav jāuztver kā bīstam Krievijai. Ir jāsaprot, ka mums ir jādomā par apusēju labumu, ja mēs vēlamies uzlabot savas attiecības, un šīm attiecībām ir jābalstās uz savstarpēju uzticību, paļāvību un nevis uz negatīviem iespaidiem. Un domāju, ka es varēšu sniegt savu devumu šeit, katrā ziņā darīšu visu, kas ir iespējams. Eh, gracias. Eh, Senor Han, mire usted. Paldies, Hankungs. Pēc eh, tūkstnešu šērsošanas eh, Jēzus ieradās eh, oāzē. Runāšu par Turciju. Turcija nekur nav tikusi visā garajā sarunu gaitā. Tāpēc, vai jūs uzskatāt Turciju par patiesu kandidātu Eiropas Savienībai un vai jūs esat iecerējis pilnībā pabeigt kādu sarunu nodaļu Tre, tālāk? Vai jūs uztverat to risku, ka Turcijas intereses varētu tikt pārvirzītas uz Āziju vai pat saskaņotas ar Krieviju? Aizo. Tā tad eh, esmu pragmātiķis Turcija mums ir svarīgs partneris, un no Turcijas puses arī Turcija mūs uzskata par svarīgāko partneru. Un, ja nemaldos, mūsu tirzniecības apjoms ir 120 miljārdi eiro gadā, kas ir trīs un arī trīs piekdaļas no ārvalstu investīcijas Turcijā nāk no Eiropas Savienības. Uh, Tātad Turcijai ir jābūt, un tā arī ir, ka viņiem ir interese veidot eh, tādu stabilu eh, partnerību ar Eiropas Savienību, un to veidot tā arī nākotnē. Mēs savukārt no savas puses, eh, mums ir saruna ietvers, kā jūs zināt, ar atvērtu rezultātu attiecībā uz Turcijas iespējamu iestāšanos Eiropas Savienībā. Tāds ir padomas lēmums, un pie tā man ir jāpieturas. Un es uh, šīm lietām sekošu, ka bijušais Austrijas zinātnes ministrs atceros, ka toreiz pirmā saruna sadaļa, kas jau ir slēgta, kas ir uz pagaidu, uh, slēgta, tā ir zinātnes sadaļa, bet tas jau ir pirms kāda laika noticis. Es domāju, ka ir svarīgi šeit sarunas turpināt, bet tas jau šodien vairāk kārt tika teikts tieši pamatiesību ievērošanas nodrošināšana Turcijas sabiedrībā, tam ir jābūt īpašam mūsu uzdevumam. Y respecto al eje ruso-turco. Un par Krievijas-Turcijas eh, virzienu. So, Thank you, Mr. Commissioner designate. In his... Komisār kandidāta kungs, eh, Junker kungs sacīja, ka Eiropas pilsoņiem ir jāsamazina paplašināšanās eh, piecu gadu periodā stabilizācija. Tas nav labs eh, politisks vēstījums, jo jūsu portfelī šobrīd uzdevums ir eh, tikai nodrošināt sarunas. Par sešām Rietumbalkānu valstīm, kas geogrāfiski atrodas Eiropā, robežojas ar piecām dalībvalstīm. valstīm kas ir cieši savstarpēji saistīts vairāk nekā jebkura cita valstu grupa iepriekš. Ko jūs domātu par kopīgu pieeju šīm valstīm? Par koordinētiem pūliņiem piestājas procesā Rietu un Balkānu valstīm. Paldies! Lai gan mums ir jāved sarunas individuāli Tomēr domāju, ka, lai panāktu progresu reģionā, mēs varam balstīties uz iepriekšējo pieredzi, es balstoties uz savu iegūto pieredzi makro reģionālajās stratēģijās, ir arī Donavas stratēģija, un mēs pabeidzam Adrijas Savienības stratēģiju, kur Daži, lai neteiktu dažas, ne, lai neteiktu visas iespējamās kandidātu valstis piedalās. Tāpēc domāju, ka viens no maniem mērķiem ir uzlabot reģionālo sadarbību starp šīm valstīm, kā arī pašā reģionām. robežas nebeidzas pie nedalība valstu reģionus, bet ir arī attiecības ar Horvātiju, robežas ar Horvātiju, Bulgāriju, Rum. Mums jāskata viss Balkānu reģionus un tā šis ir nozīmīgs devums, lai varētu situāciju uzlabot. It's okay, brother. Paldies, Hānkungs. Eiropas Savienība mēģina aktīvi aizsargāt cilvēktiesības. Tā ir ļoti aktīvi iesaistījusies ar atbalstot vidusjūras tā centienus. Ļoti daudz Sīrijā, Irākā ir gājuši bojā. Mēs redzam, ka fundamentālismu idejas burstiski ļoti plaši izplatās, cilvēktiesības netiek ievērotas. Un tad arī vidusjūrā ir, nu, burtiski tā kā tā ir kapa vieta tūkstošiem bēgļu. Mums ir jāveido citas attiecības ar tām valstīm, kas neievēro pamatiesības ANO hartas un cilvēka tiesību pamatiesīgu hartu. Uh, Kādas iniciatīvas jūs un uh, Magarini uh, kundze veidos uh, attiecības ar Izraēlu un uh, Maroku, uh, ievērot starptautiskās vienošanās, ko jūs darīsiet uh, apmetņu jautājumā, un vai jūs akceptējat uh, otro pantu, uh, kurās sakot, ja, uh, tiek pārtrauktas, uh, ja tiek pārkāptas cilvēktiesības, tad tiek uh, pārtraukta noteikti uh, um, asociācijas nolīguma darbība. Upīšu. Eiropas Savienība Maroko jautājumā, es domāju, ka jūs um, domājat uh, rietumu, Sahāras konfliktu vai arī apmetņu politiku. Mm, Eiropas Savienība ir uh, ļoti skaidru uh, politiku nospraudusi. Es to atbalstu neko nevaru pievienot. Un par rietumu Sahāru runājot ir ļoti skaidrs ANO mandāts. Uh, No Eiropas Savienības puses šios, šos tendences mums jāatbalsta un cik tālu jāveicina, kur vien iespējams, bet es domāju, ka nav īpaši saprātīgi, ja vienā jautājumā dažādi, nu, teikt, tā kā virtuvē dažādi pavāri strādā, tie, kas ir atbildīgi, tie ir pieņēmuši lēmumus, tie ir jāīsteno. No un mūsu īpašais pienesums, kas ir nepieciešams un kas tiek dots, tad, ja tāds tiks pieprasīts, tad mēs nekavēsimies tādu sniegt. Κυρία Επίτροπε, σας χαιρετώ. Υποθέτω... Komisāra kungs sirsnīgi jūs sveicu un pieņemu, ka jūs zinat, ka jūs, es un visi Eiropas pilsoņi, tātad visi Eiropas pilsoņi var uh, Uh, ceļot uz visām ES valstīs, nu tikai noziedznieki nē. Taču ir uh, viens reģions Eiropas Savienības ietvaros, uz kurien ne jūs, ne Junker kungs, ne es nevaram doties. To jums uh, aizliedz Turcijas militāru personas, es runāju par uh, pilsētu Famagustu. Aicinu jūs uh, paraudzīties uz šo pilsētu, apmeklēt, nevis tādēļ, ka tas tikai būtu korekti, bet arī tādēļ, ka tas varētu novest pie tā, ka cilvēks tur uzrunās un ka varbūt, ka tas uh, būtu arī ierosinājums Kipras jautājumu risinājumam. Aicinu jūs spērt šo solu, jo tas palīdzētu visai ES un tas būtu labi arī Turcijai, jo galu galā situācija ir tāda, ka ja lietas. Uh, virzās, risinājums tiek meklēts, tad var nopietni runāt arī par Turcijas kandidatūru, jo tas pat labam kavē Turcijas virzību. Nu, jūsu pēdējais un priekšpēdējais teikums praktiski atbild uz visu jautājumu dažāda rīcība un attieksme. Not pie tā, ka um, sarunas pat labam ir bloķēts par Famagustas apmeklējumu Es um, diplomātiskajā dienestā um, esmu jauna persona, nu negribu nepreiz soļus veikt, bet pats labprāt gribu konkrēts rezultāts uh, sasniegt, tādēļ diskutēšu ar ekspertiem, jādodas uh, uz priekšu izmantojot jaunus ceļus, un tieši tagad es nevaru jums daudz uh, konkrētu atbilžu dot, bet es uh, ļoti labprāt uh, uzklausu un pievērsīšos tam. Thank you, Mr. Chair. Mr. Hahn, let me thank you. Paldies, priekšsādātāji. Hāna kungs, grib pateikties jums par apņēmību panākt eh, izmaiņas kaimiņattiecību politikā. Jūs aicināt spēcīgāku darbību kaimiņattiecību sakarā, tomēr Viļņas samits parāda, ka šīs kaimiņa attiecība valstis eh, ir pakļauts spiedienam eh, no Krievijas puses. Krievijas federācija var, tās darbības var būt ar politisku risku visiem. Mēs eh, vērojam konfliktus sabiedrībās. Ko jūs vēlaties? Kā jūs domājat mazināt eh, konfliktu ziņā, kādas, kādā veidā varētu līdzsvarot intereses un ko jūs sagaidāt no Kievas valdības, kas ir paudusi vēlmi kļūt par dalībvalsts līdz 20. gadam? Nu, cik tālu varu? Tad. Uh tik tālu uh, centīšos uz visām tām uh, valsties, valstīm, cik, tās, uh, cik tā tas būs iespējams apmeklēšu tās. Čisina Moldovā ir prioritārs mērķis, Kišiņeva Moldovā ir prioritārs mērķis arī ievērojot vēlēšanas novembrī. Un tas ir atkarīgs no atsevišķām valstīm un arī to iedzīvotājiem, kā tās nākotnē, kādu pozīciju tās nākotnē ieņem, kā tās veido attiecības ar Eiropas Savienību. Ir dažādas iespējas un pieejas un arī jau pirmie risinājumi, bet es domāju, ka mēs nevaram apgalvot, ka Eiropas Savienība uh, šeit eh, jau kādu tādu ekspansionistisku kursu īstenot vai ko tādu. Mēs esam vienkārši gatavi veidot eh, saprātīgas eh, attiecības ar mūsu kaimiņiem. Tie, kas vēlas intensīvāk tuvināties ES, tos atbalstām, bet katras valsts suverēnas tiesības un katras valsts uh, iedzīvotāja suverēnas tiesības ir lemt par to. Es domāju, ka ir. Uh, svarīga, un es ceru, ka tas uh, no Krievijas puses, ka tur ir gatavība lietas arī tā redzēt, ka mēs uh, šeit nekādā veidā uh, nedodamies uh, uz konfrontāciju, vai ko tādu mūsu visu interesēs, arī Krievijas interesēs ir. Uh, lai šajos reģionos būtu labklājība, brīvība, lai tiktu ievērotas cilvēktiesības, valdītu demokrātiskas sistēmas, kas gal galā ir pamats tam, lai cilvēki, kas, cilvēki, kas ir laimīgi, var vairāk paveikt un uzlabot labklājību šo politiku mēs turpinam un šos signālus izteikšu, ka šeit ir saikne Cerams, ka bez sankcijām gal galā uh, var izteikt, bet ja ir nepieciešams, tad mēs uh, nedrīkstam atkāpties no tā šādas ieviest, jo nevar būt tā, ka noteikti pārkāpumi, teritoriālas suverenitātes pārkāpumi tiek uh, tolerēti bez kādiem soļiem. Es, dom, es ceru, ka mēs atgriezīsimies pie līmeņa un pie diskusiju. Uh, līmeņa, ka mēs šīs lietas varam turpināt attīstīt bez sankcijām. Komisāra, ähm, äh, komisāra kungs, situācija Austrum Ukrainā pat laban, nu, ne tikai jācer, kas labs, bet daudz ir nobežījušies par to, ka jūs kā uh, kaimiņa attiecību komisārs būsiet konfliktēts ar iesaldētu konfliktu, kā no Piedņestras, Abhāzijas un Osetijas to zinām, kāda ir jūsu nostāja, kā ES tagad jārīkojas, kā jūs uh, izturaties uz sankciju turpināšanu, jūs runājat par reģionu atkal uzbūvi, kāds ir ietvars, uh, kam ir jābūt uh, spēkā. Un otrs jautājums ir korupcijas apkarošana un tiesiska valsts Ukrainā tas, tas bija tas nu, izteiktākā, izteiktākais, ko vēlējās cilvēki Eiro Maidanā, kāda pieredze ir bijusi citās transformējošās pārveidotās valstīs un ko no ES puses, kā mēs varētu labāk darboties Ukrainā šos jautājumus ievērot. Runājot par austrumu, Ukraina lietas ir samērā skaidrs Runa ir par teritoriālās suverenitātes saglabāšanu Ukrainai. Ir noteikti iz, priekšlikumi izteikti no prezidenta Parašenko puses. Ir Minskas saruna rauns, un es domāju, ka sasumējot, mēs cerams, ka esam uz laba ceļa, ejam pa labu ceļu. Tas ir apdraud, apzīmējums kā trauslis. Šis pamiers tiek aizvien pārkāpts, un es esmu droši, ka šo, šī koridora, es domāju, 30 km izveidošana, tas arī ir pienesums ilgtspējīgai situācijas Um, situācijas mierīgākai veidošanai, bet no mūsu puses uh, Eiropiešiem nav nu, tāda iespēja starp kaut ko būt, cik tālu nav teritoriāla suverenitāte atjaunota, uh, neviens nevar uh, atkāpties arī attiecībā uz Krieviju. Bet es ceru, ka um, sarunās mēs soli pa solim nonāksim līdz tādai situācijai, ka Eiropa netiek vērtēta kā um, briesmas, gluži otrādi Un par otru tematu runājot, es domāju, ka prezidenta Porošenko pēdējie paziņojumi eh, Ukraina tuvināt Eiropas eh, Savienībai un eh, šim mērķim noteiktas reformas. Īstenot viņš runāja par 50 līdz 60 reformām. Es domāju, ka viņš ir noteikti ko domājis un nevis vienkārši skaitli minējis. Un es domāju, ka tas ir pareizais virziens. Uh, Un es jau uh, šodien teicu, ka tās, tas spēcīgākā uh, ietekmes iespēja no Eiropas Savienības puses ir tāda, ka ja iedzīvotāji un valstis, kas nav Eiropas Savienības valsts, vēlas tuvināties Eiropas Savienībai tad, un meklē ciešākas attiecības, tad tām noteiktas, noteiktas lietas arī jāizpilda. Uh, tās, kas ir arī tas, ko ļoti intensīvi prasīja cilvēki Maidānā - korupcijas apkarošana, neatkarīgi tiesneši, caurskatāmība, tiesiska valsts un citi un tā tālāk. Danke, Herr. Paldies, priekšsādātāji, komisāra kungs. Es atsaucos uz Radošu kunga jautājumu, runāšu par paplašināšanos. Vēstulē mums jūs teicāt, un to jūs arī teicāt Junkaram, tātad to Junkars arī teica, ka piecus turmākos gadus nebūs paplašināšanās, un tad jūs uh, pievienoj, uh, pievie, uh, pievienojat, ka pilsoņiem vēl ir jāsagramo 13 dalībvalstu uzņemšana, Mums zaļajiem tas izklausās pēc bīstamas stratēģijas, tas eh, mums izklausās pēc paplašanāšanās politikas beigām. Un mans jautājums jums ir, kā jūs vēlties nodrošināt to, lai Eiropas Savienības pilsoņi turpmākajos piecos gados šo te pēdējo desmit gadu procesu tik tālu sagramo, ka mēs varam arī turpināt paplašanāšanos, jo Balkānu uh, iekļaušana Eiropas Savienībā paplašanāšanās kontekstā ir daļa no Eiropas Savienības miera projekta. Un vēl viens jautājums, ko jūs darītu, ja Īslanda tagad teiktu, mēs tomēr gribam Eiropas Savienībā iestāties. Viņi gandrīz jau izpild visus kritērijus, ko tad jūs darītu, vai viņiem ar tad būtu jāgaida? Nu jā. Nu jā, man šķiet, ka vajag iet pār tiltu, tad, kad esam nonākuši pie tilta. Un ja islandieši mainītu savu viedokli, tad mēs tad skatītos, cik tālu, cik ātri mēs tiktu uz priekšu, jo pat ar islandiešiem vēl ir daži neatrisināti jautājumi, piemēram, lauksaimniecībā un eh, zivsaimniecībā ir zināms lietas, eh, par kurām vēl jādiskutē. Eh, Sagremošana vāciski mēs to sakam, tas izklausās varbūt nedaudz eh, prasti vai skārbi, bet eh, eh, mums, Eiropiešiem, vajadzētu tiešām ar kaut ko lepoties, un es daudz gadus esmu strādājis ekonomikā. Ja uzņēmumu grupa augtu tā, kā mēs esam auguši tik īsā laikā, tad būtu jāpieņem, ka tā drīz bankrotēs. Pirms 20 gadiem mēs bijām 12, tagad mēs esam 28. Un ir pilnīgi mainījušās arī mūsu struktūras un iekšējā uzbūve. Un ja es to pārliktu uz ekonomikas jomu, tad uh, būtu droši prognozēt, ka šī uzņēmuma grupa bankrotēs. Uh, Un mēs eh, patiesībā, godīgi sakot, eh, to esam ļoti labi pārvaldījuši eh, lielos vilcienos un būtībā viss darbojas ar dažiem izņēmumiem, bet šis paplašināšanās process, ko esam īstenojuši līdz šim, ar to mums vajadzētu būt lepniem, pašapzinīgiem par to un saprast, ka arī nākamo paplašināšanos mēs varēsim tikpat labi uh, īstenot un uh, tikt ar to galā, lai izvairītos no vārdu sagremot. Bet arī mūsu iedzīvotājiem, un tas jau to es arī redzu kā uh, paplašanāšanās komisāru uzdevumu, uh, dalību valstīs kopā ar jums visiem uh, jāsagatavo pozitīvi, lai uh, cilvēki saprast, ka tas ir viss mūsu interesēs, uh, ka Eiropas Savienība tālāk paplašanās. Ofen. Ar to arī beigšu. Thanks, President. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, ja nemaldos, mēs visi varam eh, piekrist, ka Eiropas Savienība maigajā varā eh, tīri labi darbojas, un Eiropas Savienība var tiešām spēlēt šeit būtisku lomu, atbalstot pilsonisko sabiedrību, uh, Uh, mūsu kaimiņu valstīs, bet uh, jūsu rakstiskajās atbildēs uh, redzēju, ka jūs redzat pilsoniskajai sabiedrībai svarīgāku lomu kontaktos ar Eiropas Savienību. Vai jūs varētu novērtēt situāciju tagad un kas precīzi mums vēl ir jādara ar kaimiņu valstīm, jo daudzas no tām to nevis attīsta, bet tieši grauj pilsonisko sabiedrību, piemēram, Ēģipte. Vai jūs varētu novērtēt šo situāciju? Un vai es varētu jūs aicināt skaļāk no Eiropas Savienības puses atbalstīt šīs organizācijas, jo bez mūsu atbalsta daudz no tām vispār varbūt nepastāvētu? Atbilde. Jā, es domāju, ka noteikti ir jāizvērtē situācija un tas, vai tiešām pastāv um, pilsoniskās sabiedrības problēmas, protams, Ēģiptē esam uh, redzējuši jauna likuma ieviešanu un jāraugās, kāda būs tā ietekme. Vēlreiz gribētu jums apliecināt, ka es tiešām par to runāju un esmu pārliecināts, ka funkcionējoša pilsoniskā sabiedrība ir priekšnosacījums pamatiesību ievērošanai. Ja nav daudzveidīga pilsoniskā sabiedrība, tad eh, nevar būt demokrātija. Tas ir priekšnosacījums demokrātijai. Un uh, ir vajadzīga šāda daudzveidīga pilsoniskā sabiedrība, kas aptver plašus sabiedrības slāņus. Un tieši tāpēc mēs esam atvēlējuši zināmu budžeta daļu konkrēti pilsoniskās sabiedrības attīstībai. Uh, bet mums, protams, ir arī visu laiku jāpārbauda, kā tas līdz šim ir darbojies un kur varam ko uzlabot. Jo īpaši runājot par naudas izlietojumu pilsoniskajai sabiedrībai, lai panāktu ilgtspējīgu progresu un ietekmi. Es domāju, ka tā būs daļa no tā, ko Junkerkungs ir lūdzis man piedāvāt, kā pārskatīto kaimiņattiecību politiku. Uh, thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētājs. Mans jautājums attiec uz Ukrainu. Vai jūs personīgi atbalstāt Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā kā pilntiesīgai dalībvalstī? Vai jūs mums teiksiet, ka nesat par to domājis un tāpēc nevarat atbildēt? Un es gribētu uh, pateikt, ka šīs uzklausīšanas ir domāts, lai uzzinātu jūsu personīgo pozīciju un arī komisijas pozīciju. Jūsu agrākajos izteikumos man šķiet es saklausīju, ka jūs eh, nožēlojat to, ka daļa no asociācijas nolīguma ar Ukrainu tika atlikta. Vai eh, tas tā ir, vai tomēr nē? Un visbeidzot, Tas, ko jūs teicāt par iepriekšējo jautājumu par vairāk valstu iekļaušanos Eiropas Savienībā, vai jūs eh, saprot, tad pieņemat, ka bagātas valstis kā Norvēģija vai Šveica negrib iestāties Eiropas Savienībā, un vienmēr tās, kas grib iestāties, ir nabadzīgas valsts, un tās uzliks milzīgu slogu Eiropas Savienības eh, nodokļu maksātājiem. Vai jūs man manus izteikumus atbalstāt. <laughs> Varbūt mēs mainīsimies vietām ar jums, taču par Ukrainu runājot, būšu drīzāk pragmatisks. Domāju, ka mēs redzējām notikumus Maidanā un skaidro vēlmi Ukrainas tautas vairākumam, kas izpaudās arī vēlēšanās, un tas ir konkrēti tuvināties Eiropas Savienībai. Mums ir eh, jāanticipē šī situācija, jāsniedz atbalsts eh, vairāk šobrīd nevarētu neko teikt. Tāpat arī bija eh, Ukrainas prezidenta reāla pieeja, sakot, ka jā, mēs pat nemēģināsim. Ja mēs mēģināsim tuvināties Eiropas Savienībai, tad tas prasīs daudzas reformas Un ir arī skaidrs, ka tuvāko 5-6 gadu laikā līdz 20. gadam ir nepieciešamas reformas jāīsteno, kas varētu būt pamats uh, pieteikumu iestiekšanai. Taču, runājot ne tikai par datumiem, bet arī un par būtību, taču no otras puses ir redzams skaidra vēlme no Ukrainas tautas puses tuvināties Eiropas Savienībai, un mēs to nedrīkstētu noraidīt. Tālāk, runājot par apparently um, um, par atlikšanu neviens nebija gandarīts tomēr pasākumi noveda pie e, uguns pārtraukšanas, un izvairīties no upuriem ir mūsu kopīgās interesēs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kā jau citi norādīja, Ukrainas krīze ir pārcentrējusi Eiropas uzmanību mēs koncentrējamies uz Krieviju, uz vidusjūras valstīm, un arābu pavasar viestās cerības ir izplēnējušas. Mēs esam novērojuši visai smagu krīzi Lībijā, kur mēs redzam, ka Eiropas Savienība nav tālredzīgi rīkojusies savā kaimiņattiecību politikā. Ir jāveido pat tiesa reaģēšanas politika. Austrumu krīze ir smaga, bet uh, dienvidu un vidusjūras uh, krīze un 2014. gadā tūkstošiem bojā gājušo, tiem ir jāpievērš mūsu uzmanība ir jārīkojas, lai katru reizi mums nebūtu jāmeklē risinājumi krīzēm, kas jau ir sākušās. Es gribētu vēlreiz solīt jums to, ka arī par dienvediem rūpēsimies. Un uh, arābu pavasars uh, ir bijis, un tādēļ, ka tagad ir rudens, tas nenozīmē, ka ar to nenodarbosimies, kurš otrādi. Mums ir arī uh, nepieciešamais uh, personāls, uh, tā skaits mūsu ģenerāla direkcijā. Un sabiedrības uzmanība ir vairāk pievērsta austrumiem, nesmu par to atbildīgs. Mm, runājot par darbību iekšienē, varu teikt, ka abā, abiem reģioniem vienādu uzmanību vēl tam gan personāla ziņā, gan finanšu piešķīrumu ziņā, kas ir paredzēti. Un es gribu teikt, ka ievērot visas tās problēmas, kādas redzam dienvidos, kuras negrib ignorēt, ir arī pozitīvi piemēri. Ja jūs domājat, piemēram, par attīstību Tunisijā, par progresu, kāds ir Marok Marokā vai arī Jordānijā, mēs vēl neesam nonākuši pie situācijas, kādā gribētu būt, bet atbil, attīstība parāda, ka ir iespējams sasniegt pozitīvus rezultātus ir jābūt eh, ļoti eh, intensīvi strādājošiem. Ir citas jomas, Lībija, esam vēl ļoti tālu no vēlamā un esam norūpējušies par to. Bet eh, vēlreiz varu jums apsolīt, ka no komisijas puses un sākot arī ar mani pašu un visi darbinieki un citi veltīs uzmanību arī dienvidu partnerībai. Thank you. Um, godātais komisār. Godātais komisārkungs. Vienota Eiropas Savienības uh, ārpolitikas un sankciju realizēšana atstāja nevienlīdzīgas ekonomiskās sekas uz dalību valstīm, kuras robežojas ar strīdus reģioniem. Solidaritātes apliecinājums būtu visu Eiropas Savienības dalību valstu kopēja nostāja arī ekonomisko seku realizēšanā. Ņemot vērā jūsu šī brīža amatu un to posteni, uz kuru jūs pretendējat, es gribēju jums jautāt, vai jūs uzskatiet par nepieciešamu veikt pasākums negatīvo ekonomisko seku pārvarēšanai Eiropas Savienības austrumu reģionos, kuri visvairāk saskārušies no attiecību pasliktināšanās ar Krieviju, un vai jums ir padomā kādi jauni instrumenti un rīki, lai palīdzētu šīm Eiropas Savienības dalību valstīm um, pārvarēt šīs ekonomiskās grūtības. Paldies! Um, tas ist uh, nicht mehr. Tā nav mana tieša uh, atbildība, ja jūs mani darbā apstiprināsiet, bet uh, šo uh, tematu mēs esam jau diskutējuši mūsu uh, kolēģijā, arī ar kolēģiem lauksaimniecības jomā, un es uh, teicu, ka dažās jomās uh, ir jāmaina, teiksim, situācija, jo ļoti daudz uh, pieteikumu tika iesniegt, kas nebija īsti saprotam, kāda ir. Bet uh, es domāju, ka ja šeit ir ilgtermiņa pierādāmi uh, efekti, tad ar šo jautājumu uh, ir jānodarbojas. Uh, bet tas ir uzdevums komisijai kopumā. Un tad protams, arī dalību valstīm un dalību valstīm, kas ar to nodarbosies. Health. Oh, sorry. Uh, Mr. Komisār, flying here in the air. Komisār kungs, lidojot šurp lidostā dzirdēju, izējas slēdzas pēc trim minūtēm. Ja jūs pateiksiet eh, Putinam, ka mēs pieņemam Ukrainu pēc trim gadiem, vai tas nav uh, skaidrs signāls, ka viņam ir trīs gadi atlikuši, lai uh, sašķeltu Ukrainu? Otrkārt, par Turciju. Cik ilgi mēs varam klauvēt pie durvīm? Cik ilgi var viņus pazemot? Mēs vai nu pieņemam viņus, vai noraidām. Krievijā Eh, ar lielu prieku klausās visā šajā notikušajā. Vai jūs nedomājat, ka ir pienācis eh, laiks ievies demokrātiju Baltkrievijā? Ja te, jūs tā piedāvāsiet, viņš teiks, ka 70% Baltkrievu nobalsos par pievienošanos eh, Krievijas federācijai, un es to varēšu ievest Krievijas armiju. Jā, aizo. Tātad runājot par uh, Jā. Nesmu politikā, lai domātu par to, kas būtu, ja būtu, bet strādāju ar konkrētiem datiem un faktiem. Un godīgi sakot, mana izpratne vienmēr ir tāda, ka ar cilvēkiem ir jārunā. Es uh, raugos optimistiski drīzāk uz lietām un uh, Mums ir jādomā par problēmu risināšanu, nevis jaunu problēmu radīšanu, pēc tā vajadzētu vadīties un tā konsekventi arī vajadzētu rīkoties. Un godīgi sakot, Eiropas Savienībai ir tik liels morālais spēks, ka mums nav ne no viena jāslēpjas. Galu galā citi sevi padarīs smieklīgu un nevis Eiropas Savienība. Eh, paldies priekšsēdētāji, godētais komisāra kandidāta kungs. Es tomēr ļoti jūs lūdzu, eh, lai mēs sadzirdētu absolūti konkrētu atbildi uz jautājumu, kad un vai Grūzijai tiks piedāvāta pilntiesīga dalība Eiropas Savienība, membership perspektīva. Kāpēc jautājumu? Tāpēc, ka manā valsts Latvijā savā laikā aizgāja to pašu ceļu. Un ne tautai, ne politiskajam establishmentam nav iespējams veikt tas milzīgas reformas, ko Gruzīni jau paveikuši, ja viņiem nav tā tuvākā vai tālākā nākotnē. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Es nesen biju Grūzijā un ticies esmu šeit, sākot no valsts prezidenta līdz pat e, esošajai opozīcijai. Tiešām tas ir Grūzijas sapnis - sagaidīt precīzi konkrētu atbildi uz šo jautājumu, kaut gan varbūt šī perspektīva varbūt dotajā brīdī Grūzīniem ir tālā. Lūdzu savu varbūt personīgu viedoklī, ja jūs nevarat runāt komisijas vārdā. Jā, ich kann mich ja nicht vollkommen entkoppeln, aber. Nu, es nevaru pilnīgi sevi uh, atdalīt un arī negribu. Grūzijas iedzīvotāji ir ļoti skaidru vēlmi izteikuši un eh, mums ir atbilstošie nolīgumi, bet arī šeit eh, jūs ļoti skaidri redzat, eh, it īpaši, ja jūs dodat uz turienu, ka daudz kas vēl ir darāms. Arī īpaši attiecībā uz neatkarīgu tiesisko varu, ka ir vēl noteiktas tēmas, ar kurām ļoti kritiski mums ir jāstrādā. Runa iet par to, ka jānodrošina attiecība, lai uh, viss būtu skaidri, caurskatāmi, lai spriedis, kāda ir uh, sabiedrībā, lai tā tiktu mazināta, jo arī tas ir ļoti būtisks uh, moments, ka uh, mēs šeit uh, Gruziju tuvinam e, Eiropas Savienībā un arī šeit spēkā ir tas, ka pirmie soļi ir e, spērti ar asociācijas e, nolīgumu un ISFTA, un tas tagad ir jāievieš dzīvē. No tā izriet pozitīva attīstība, un es ceru, ka tas novedīs pie sekojošiem pasākumiem soļiem. Andī Kristēja kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāra amata kandidāta kungs. Gribētu jums uzdot konkrētu jautājumu. Rumānijā ir lielas cerības eh, arī sabiedrībā raugoties eh, uz eh, šo uzklausīšanu. Un pilsoņu grība no Moldovas republikas uh, ir tāda, ka viņi vēlas proeiropeisku valdību, kas varētu arī e, veikt attiecīgās reformas, vai tad e, pēc e, iestāšanās kritēriju izpildes varētu būt uh, Eh, skaidra perspektīva, ka viņi varētu iestāties. Vai jūs domājat, ka Melnās jūras stratēģija, ņemot vērā tās iekļaujošo eh, dabu, varētu būt uh, risinājums, lai uh, aizstāvētu mūsu interesu reģionu? Letzteres ist sicherlich. Jā, pēdējais punkts noteikti ir svarīgs papildinošs pasākums, par to arī tiek diskutēts. Šeit mēs uh, ar augsto pārstāvi. Mums būs pie tā jāstrādā. Arī attiecībā uz Moldovu attiecas tas pats, kas attiec uz citām valstīm, kurās eh, iedzīvotāji skaidri ir pauduši vēlmi pietuvināties Eiropas Savienībai. Es uzskatu, ka mums tas ir jāatbalsta un eh, jāveic pavadoši pasākumi, Mums eh, jau ir veikti vajadzīgie pasākumi. Moldova ir pirmā valsts ar bezvīzu režīmu. Tātad eh, nav vajadzīgs vairs vīzas ceļošanai. Tie visi ir pasākumi, kas iet pareizajā virzienā. Un arī Roma netika uzbūvēta vienā dienā, un tas pats attiecas uz valstu uh, Eh, kas ir Eiropā, tuvināšanos Eiropas Savienībai. Un es domāju, ka ir jāspēr viens solis pēc otra, jābūt konsekventiem, jāstrādā noturīgā veidā, un es domāju, ka vēlēšanas 30. novembrī Moldovā būs skaidrs signāls par to, ka līdz šim izvēlētais ceļš tiks turpināts, un ja šis signāls būs viennozīmīgs, tad uh, mums nevajadzētu būt tiem, kas uh, šo virzību pārtrauc. Mums jāturpina sniegt atbalsts. Herr Hanats, letzter. Jā, Hāna kungs, kā pēdējais jautājums uzdevējs no manas politiskās grupas, gribētu pārjautāt par tām lietām, kur mēs jūs īsti nesapratām. Pirmkārt, ko nozīmē reshaping neighborhood politika? Tātad, kā jūs pārveidosiet kaimiņu attiecību politiku? Kas pēc trim gadiem būs mainījies kaimiņu attiecību politikā komisijā? Uh, Otrakārt, manuprāt, jūs ļoti visaptveroši izklāstījāt par to, kas uh, ir rakstīts, ko jūs un Junker kungs rakstījāt, uh, ka tas varbūt nebija uh, tā domāts, kā tas skanēja dažiem Rietumbalkānos, ka turmāk arī būs sarunas. Kas ir ar tām valstīm, ar kurām vēl nav sarunas? ja um, Tātad jūs varat iedomāties, ka šāds jautājums varētu nākt no Albānijas, kas grib drīz sākt uh, sarunas, un arī uh, Kosova varētu par to sākt domāt, jo viņiem arī nav tāda situācija, kā vēl gribētu. Tātad uh, sadarbība ar augsto pārstāvi, to mēs arī konkrētāk gribētu izprast, jo mēs vēlamies, lai jūs būtu spēcīgs komisārs un nevis tikai novērotājs, kad ir runa par vidusjūras reģionu vai Kīpru, piemēram. Paldies! Liels paldies! Es domāju, ka ir svarīgi arī pateikt, ka tas, ko Štefans Fīle līdz šim ir paveicis, ir pelnījis mūsu atzinību. Nav viegli šeit panākt progresu. Es zinu, cik intensīvi viņš strādā un uh, ceļo, es uh, ar viņu runāju, un, un tad viņš arī teica, ka tikko atgriezās no Albānijas. Mūsu uh, kabineti ir blakus, un kafija nav laba ne viņa, ne manā kabinetā, tāpēc ir vienalga, kur mēs sēžam. Un mēs runājam par šo darbu, un uh, viņam arī pēc kāda laika bija jāskatās, cik viņš ir paveicis un ko varētu uzlabot. Uh, Un um, es domāju, ka tāpēc arī Junker kungs um, mani piedāvāja šim amatam, jo es varu izmantot uh, pieredzi reģionālajā politikā un, un savu pieredzi ar konkrētiem projektiem pārobežu kontekstā. Un to mēs, es domāju, arī tā darīsim. Proti šī orientēšanās uz um, rezultātiem, ko esam attīstījuši reģionālajā politikā, to mēs noteikti varam izmantot Rietumbalkānos. Balkānos. Un, protams, ka tas tiks ņemts vērā, ja vēlāk valsts iestāsies Eiropas Savienībā. Un tas ir arī saistīts ar šo uh, tā saukto reshaping, pārstrādāšanu kaimiņattiecību politikā. Es domāju, ka ļoti daudz ko var sasniegt ar konkrētiem projektiem. Un, piemēram, ja es domāju par dienvidiem, tad šeit arī ar ļoti daudziem konkrētiem pasākumiem var uzlabot situāciju uz vietas. Un tur es arī redzu iespēju sadarboties ar Mogarīnī kundzi, tātad šī saspēles ar politiskām koncepcijām un konkrētu rīcību. Un tam ir jāiet roku rokā, un tāda saruna mums jau bija. Tas, protams, ir jātīsta tālāk, bet uh, šī pieeja ir tāda, ka mēs um, politiskos mērķus liekam kā primāros, un pēc tam izvēlamies uh, konkrētos instrumentus jo tas viss jau mums ir arī jāatbalsta, un uh, tie, kur šeit domā par šo jauno komisijas uzbūvi, tad uh, jāatceras, ka katram komisāram ir balstiesības komisāra kolēģijā, tātad mums visiem būs jāsadarbojas, un releks jomā, protams, arī uh, startautiskā politika un kaimiņatiecība politika attiecīgi jāveido. Un, kā jau teicu, Albānijā būs šis te skrīninga ziņojums, un es ceru, ka padome tad attiecīgi arī sekos mūsu secinājumiem, proti, ka mēs šeit varam iet uz priekšu. Un uh, Kosova Fajāns kundze uh, vairs nav klāt, bet uh, šeit vēl ir jāatrisina daži tehniski jautājumi, un es ceru, ka pēc jaunās valdības izveidas uh, varēsim uh, turpināt darbu. Tev Kārus kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Eiropas Savienībai no vienas puses ir ļoti skarbas sankcijas pret Krieviju un no uh, otras puses uh, miljonus investējusi Turcijā, un tik un tā Turcija pārkāpj starptautiskās tiesības, jo Turcijas armija ir okupējusi Kipras salas trešo daļu, un uh, tur vairs nevar pastāvēt kristiešu minoritāte, Kipra visu laiku tiek apdraudēta, uh, ir iesniegts oficiāls dokuments Turcijai, bet tā nav uz to reģējusi. Vai jūs uzskatāt, ka tas ir savietojams ar Eiropas Savienības dalībvalsts e, uzvedību? Vai tas tiešām veicina Eiropas Savienības ticamību šī situācija? Kā jūs ar praktiskiem līdzekļiem varat atbalstīt to, lai šī Eiropas Savienības dalība valsts tiktu aizsargāta no kādas valsts, kas ir izteikusi draudus šai valstī. Jā. Mēs jau šodien bieži par to runājām, ka um, sadarbošos ar visiem iesaistītajiem. Un um, man līdzinējā darbība ir ļāvis man labi iepazīties ar situāciju Kiprā. Arī Kipras prezidentūras laikā ļoti intensīvi sadarbojāmies. Zinu, kāda ir situācija tieši valstī. Un um, manas darbības ietveros man bija iespēja sadarboties ar dažādiem projektiem. Situācija tagad nav akceptējama. Tādēļ tas arī ir iemesls, kādēļ mēs šeit nevirsamies uz priekšu sar, sarunās. Sar un to uh, Eiropas um, Savienība neakceptē, un tas, tas ir paliekošs temats uh, sarunās ar Turciju. Arī uh, ļoti augstu darbu kārtībā tas ir nosprosts. Dank, Herr Vorsitzender. Panie komisarzu, jest pan jednym z siedmiu komisarzy. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jānkungs, jūs esat viens no septiņiem komisāriem, kas uh, jau ir strādājuši e, komisijā un jūs strādājat tieši ar reģionālās politikas jautājumiem. Cik tālu jūs varēsiet savu līdzinējo pieredzi izmantot um, Eiropas kaimiņu attiecību politikas un paplašanāšanās sarunu e, komisāra amata pienākums pildot? Varbūt, ka lielāku uzsvaru varētu likt um, uz. Uh, jautājumu par reģionu sadarbību vai arī attiecībā uz sadarbību starp maziem vidējiem uzņēmumiem vai ārējie finanšu instrumenti tiks plašāk izmantoti. Tāpat arī gribētu uzzināt, kāds ir jūsu viedoklis par saistībām starp mūsu politiskajiem mērķiem un finanšu instrumentiem paplašanāšanās un kaimiņu attiecību politikas konceptā. Paldies! Es domāju, ka manu pieredzi uh, var izmantot īpaši uh, ieviešot un uh, plānojot uh, projektus, kā jau vairāk kārt šodien teicu, tas ir viens no tiem iemetiem, kādēļ Junkara uh, kungs piedāvāja mani uh, šim šo uzdevumu veikšanai. Un uh, tādēļ mēģināšu Ja jūs izteiksiet manu uzticību, tad um, atbilstoši veikšu savu darbu. Organizēšu to ļoti konkrētiem redzamiem projektiem, veicinot valstu attīstību. Un uh, tieši īpaši interesi man būs uh, ES uh, redzamība kandidātu valstīs, uh, potenciālās uh, kandidātu valstīs un arī mūsu kaimiņu valstīs to veicinot, jo mani jau uh, interesēja tas, nu, tad, kad bija tāds interesēts novērotājs, ka mēs dodam lielāko naudas daļu, bet uh, dažādas organizācijas un uh, kas cits uh, iedzīvotāji tieši šajās valstīs nemaz nezin, ka augstā līmenī, augstā apmērā Eiropas nauda tiek izmantot, un tas, manuprāt, uh, ir ļoti nozīmīga eh, Eiropas līdzekļu izmantošanas redzamība, tas, ka tas ir redzams. Tas eh, ir jāredz un līdz ar to es domāju, ka tas arī ir pienesums, lai sasniegtu mūsu politiskos mērķus. Hvala lijepo. Uh, drago mi je da ste dobili ovaj resor gospodine hahn jer se većina vanjskopolitičkih ciljeva hrvatskih poklapa upravo s vašim resorom. Priekšsēdētāja kungs, liela daļa mūsu politikas austrumos ir jūsu kompetences jomā. Jūs runājat arī par Adrijas vidusjūras koridoru un mūsu reģionu savienošanu ar TEN tīkliem pat labam ir sarežģīti uh, prognozēt, kā uh, tas varētu uh, attīstīties, bet nu tomēr gribētu uh, zināt, kā lietas attīstīsies. Jūs runājat par Bosniju Hercegovinu, ka ir grūti prognozēt uh, attīstību un uh, attīstības kvalitāti, bet kā varētu dot signālu, ka mēs esam ļoti interesēti uh, šīs valsts likteni. Un nākošais jautājums par Krieviju. Šeit nozīmīgi ir tas, lai mēs nezaudētu um, drosmi, lai cilvēki Ukrainā nezaudētu drosmi. Ir daudz cilvēku, kas ir pazuduši un ir, uh, mēs zinām, uh, Horvātu uh, pieredze rāda, ka ir ļoti nozīmīgi veikt uh, šo meklēšanu. Tas ir ļoti nozīmīgi. Man nav nekas vēl papildu sakāms. Tas ir mūsu uzdevums un mūsu pienākums rīkoties. Un Bosnijā Hercegovinā tieši satiksme un saikne jūs daudz labāk zinat. Ja jūs paraugties uz karti, tad nu tiešām ir burtiski nu, tā kā skaidrs, ka mums ir nepieciešama saprātīgas transporta saiknes, kas nozīmē arī to, ka. Uh, Bosnija Hercegovina ir Eiropas daļa. Un varbūt, ka tālākā vai tuvākā nākotnē būtu vairāk nekā tas. Eh, mums eh, cilvēki jāsavieno burtiskā vārda izpratnē un eh, būs tāds, kas vairāk iespējams šo izmantojot, un tas būs arī viens no maniem primāriem uzdevumiem tieši Rietum Balkānos konkrēts um, soļus spērt un uh, savienojot, uh, apvienojot um, arī dot ieguldījumu tam, lai reģions attīstītos un lai dažādas valstis kopā varētu attīstīties virzienā uz Eiropas uh, iestājas perspektīvu. Frau Manescu. Manesko kundze, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Komisāra amata kandidāta kungs. Es sveicu jūs ar ļoti labi paveikto līdzinējo darbu un sveicu jūs arī jūsu jauniem uzdevumiem. Es ļoti labi saprotu, kādēļ. Uh, Junkerkungs uh, šo uzdevumu jums ir uzticējis uh, un runājot par um, nākošajiem pieciem uh, gadiem un pieņemtajiem lēnumiem. Jūs zinat, ka Moldova 2014. gadā ir sasniegusi tos smērķus, kāda ir bijusi nosprausti sadarbībā ar ES. Es ļoti augstu vērtēju jūsu vēlmi un um, atbildīgo iesaisti, um, runāt par um, Moldovas iestājas. Un gribētu uh, jautāt, vai jūsu darbības laikā varētu pāriet Moldovu uz nākošo uh, uh, sadarbības līmeni, ja šī valsts būs sagatavota neatkarīgi no tā, kāda būs situācija sadarbībā ar Ukrainu un Gruziju. Es ceru, ka jūs šīs trīs valsts nevērtēsiet kā pakotni, bet uh, orientēsieties uz katru no šīm valstīm atsevišķi atkarībā no attīstības. Jā, protams, mēs katru valsti vērtēsim individuāli. Un šajā izpratnē ne tikai akceptējam uh, lietas, bet arī uh, tās atbalstam un palīdzam. Bet vēlreiz, katras valsts suverēna izvēle ir lemta. Uh, Un um, domāju, ka Moldovā ļoti skaidri 30. novembrī tiks uh, pateikts, uh, kāda ir uh, ievirsa. Nav jau tā, ka prezidents Junkers un es, mums, mēs vēlētos, vai mūsu tāds iekšējais mērķis būtu, ka mēs, mums vismaz 5 gadi ir nepieciešami, bet tas, ko vēlamies abi, tas, ko vēlamies cerams, ka uh, visi, lai būtu tāda situācija, no kuras būtu mācījušies ja kāda jauna valsts ir dalība valsts, tad tā ir no uh, pirmās dalības dienas uh, uh, Briseles, nu, teiksim, tādā žargonā runājot, pilnu uh, spēku attīstot. Mēs zinām, ka Rumānijā, runājot par absorpcijas problēmām, struktūra fondiem un citiem, būtu labi, ja nākotnē dalību valstīm varētu to iztaupīt, un tādēļ Saks ir tāds, ka lietas ir ļoti solīdi jāsagatavo, lai pēc tam veiksmi būtu vēl noturīgāka. Gratulálok, biztos jelölt úr, annak is. Hankungs, es jūs sveicu, sveicu arī tādēļ, ka nākošo piecu gadu laikā Uh, būs intensīvs darbs, visdrīzāk, ka nebūs uh, jaunu uh, valstu, kas iestāsies Eiropas Savienībā, bet tomēr jautājums ir tāds, cik tālu vēl tāda vēlme iestājai tiks saglabāta. Un kā var reģionālās reformas turpināt, kādi, kā var papildu pamat cilvēktiesības uh, plašāk aizstāvēt un uh, aizstāvēt tās saistības, kuras valsts ir uzņēmušās. Eiropai īpaši nozīmīgs ir, uh, lai minoritāšu tiesības uh, būtu nodrošinātas Serbijas, uh, Rumānijas un Ungārijas uh, minoritātes, Sērbu, Ungāru minoritātes vēlas autonomiju, un tas ir stabilitātes priekšnoteikums šajā reģionā, ko jūs darīsiet, lai uh, minoritāšu un mazākumtautību uh, uh, tiesības uh, šajos reģionos uh, garantētu? Deputāta kungs, tā ir daļa saruna uh, posla, un tas jau ir noteikts uh, otrajā pantā Lisabonas līgumā, kā mūsu pamatiesību daļa ir uh, minoritāšu aizsardzību, un tas nozīmē, ka minoritāšu tiesības ir jāakceptē, jāaizstāv, un tā ir sabiedrības daļa. Līdz ar to ir žēl, ka mums ir jāliek tās ievērot, jo man liekas, ka tam būtu jābūt pašam par sevi saprotam. Un, uh, lai arī skatītos, uh, kur tad redzam, ka uh, minoritāšu aizstāvība dod būtiski ieguldījumu sabiedrības labklājības paaugstināšanai, un es domāju, ka šī ziņa ir ļoti skaidra un izmantojama. Tur, kur tas vēl tā nav, tur mums ir jādod savs ieguldījums, un vēl lūdzu Vēlos jūs tiešām pārliecināt par to, ka it īpaši raugoties uz iestājas kandidātiem ļoti nopietni, ļoti skaidri strādāsim, bet ar tādu ļoti skaidru mērķi uzreiz strādāt tā, lai katra dalība valsts no pirmās tās dalības dienas ne tikai dalībnieks, bet arī pilntiesīgs, tiešām pilntiesīgs dalībnieks vārdu tiešā izpratnē būtu, jo Mūsu pieredze rāda, ka tas ir arī uh, katras atsevišķās valsts un tās cilvēku interesēs. Un līdz ar to vēlos jūs tiešām pārliecināt par šiem pieciem gadiem. Išķirīgi nozīmīgs ir rezultāts. Esmu pārliecināts, ka ja mēs pēc pieciem gadiem tiksimies, tad būsim uh, paveikuši lielu soli uz priekšu un visi kopā. Uh, varēsim būt apmierināta un īpaši šis uh, ugunsloks būs uh, pārrauts ļoti būtiski un tas būtu mans personīgais mērķis, lai tas tā būtu. Paldies! Thank you,